Dear colleagues, let's start. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Sāksim pēcpusdienas sanāksim ar 11. punktu darba kārtībā. Sabiedriskā uzklausīšana, finanšu ilgspēja. Vēlos sveikt mūsu uzaicinātos runātājs Eriku Ašeru, Mišelu Aglietu un Džošu Ryan Collinsu. Paldies, ka ieradāties mūsu uzklausīšanā, kura notiek ekon pašiniciatīvas ziņojuma kontekstā par finanšu ilgspējību. Kā jūs zinat, mēs arī sagaidām ka no Eiropas komisijas būs atbilstošs eh, priekšlikums, tas būs mājā. Mēs esam šim tematam pievērsuši pietiekamu uzmanību, un labi, ka mums ir iespēja apspriest šo tēmatu ar mūsu augsti godātiem viesiem. It īpaši priecājos redzēt Mišelu Aglietu, kurš ir veicis pētījums par regulēšanas koncepcijām uz globālās kārtības kontekstā. Tas ir bijis temats, kas ir aizvien svarīgāks arī šodien, un interesanti dzirdēt, kā tas tiek piemērots eh, konkrētiem jautājumiem. Tā kā sagaidām diezgan daudz ko no šīs uzklausīšanas. Katram no runātājiem būs desmit minūtes savai uzrunai, pēc tam vārds referentei un citiem deputātiem. Sāksim ar pirmo, Eriku Ašeru, kurš vada ANO vides programmas finanšu iniciatīvu. Lūdzu, vārds jums. Much, uh, chair, uh, chair. Paldies, priekšsarētāji Gotjērī. Paldies arī referentei Molijai Skotai Keito. Pirms 25 gadiem neliela grupa ar apdrošināšanas sabiedrībām un bankām tikās 92. gada samita laikā, saprotot, ka ir jāvirzās uz ilgspējīgāku sistēmu. Un tas viss kļuva par finanšu iniciatīvu UNEP paspārnē. Pēc 25 gadiem kopš iniciatīvas uzsākšanas esam spējuši vides uh, uh, ilgspējību iestrādāt finansējuma jomā. Ar globālo paktu izveidojām principus globālai ilgspējībai Mēs esam eh, pasaules vadošos eh, līderus apvienojuši balstoties uz šīm idejām. Uh, meanwhile, through the UN stock exchange. Eh, ar ANO akciju biržu iniciatīvu cenšamies ņemt vērā korporatīvās pārvaldības praksē arī finanšu ilgspējas iniciatīvu. Uh, finanšu sektors ir eh, sasniedzis progresu, bet kopš 92. gada tas lielākoties ir bijis brīvprātīgi. Bet ir notikusi notikuma attīstība, kādu neviens nav varējis paredzēt. Kā jūs zināt, liela daļa no statistikas um, rāda, ka 2017. gadu pārspēja tikai 2016. gads eh, katastrofālo dabas apstākļu ziņā ar eh, plūdiem un citām dabas katastrofām, kas ir eh, simtiem miljonu dolāru nodarījis kaitējumu eh, izteiksmē un arī zaudēts cilvēku dzīvības. Dabas resursu ierobežotība visdrīz radīs arī problēmas piegādes ķēdēs. 40% no mežiem ir zuduši, 25% no citām dabas vērtībām, un mēs esam svarīgā pagrieziena punktā, krustcelēs. Ir nepieciešams pārorientēties uz nākotnē bāzētām pieejām, pārējot uz ekonomiku, kas maz izņemo, izmanto uh, oglekli. Uh, un ir nepieciešams finansējums, lai e, gūtu pozitīvu ietekmi. Šādā brīdī e, augsta līmeņa ekspertu darba grupa e, ir veids ļoti svarīgu darbu, kas ir papildināms ar Ķīnas darbu šajā jomā, veidojot finanšu arhitektūru. Eiropas komisija un Eiropas Savienība kopumā cenšas izveidot uh, Um, šādu ilgspējīgu finanšu sistēmu. Tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropa varētu vadīt pārēju uz ilgspējīgāku ekonomiku. Tagad vēlētos norādīt uh, arī ieteikumus saistībā ar iet ilgspējīgas finanšu rīcības plānu, uh, pie kā strādā šī komiteja. Mēs uzskatām, ka ziņojums ir labs ieteikumu kopums, un ja tas tiks pilnībā īstenos, tad Eiropas finanšu nozares pieeja ilgspējībai tiks ievērējami uzlabota. Un e, mani ieteikumi būtu vērtējami kā ierosinājumi uzlabošanai, nevis alternatīvu izvēlēju. Un tad daži konkrēti ieteikumi. Pirms par darbības jomu un interesētajām pusēm. Kaut arī darbības joma sākotnēji saistīta ar ilgspējību un skār ilgspējīgas attīstības mērķus. Rekomendācijas e, koncentrējas uz zaļo komponenti, pārsvarā par klimatu un siltumnīca efektu gāzu izmešumu samazināšanu Ilgspējīgas finanses nenozīmē, ka tas ir iekšējs instruments Eiropas Savienības robežās. Uz to ir jāskatās kā uz instrumentu, ar kur reaģēt uz izaicinājumiem no ārpus - drošība, migrācija, pārtiks apgādes drošība. Uz sociālajiem jautājumiem tiek skatīti tikai vietējā kontekstā. Saistībā ar interesētēm un iesaistītēm pusēm, tā kā bankām ir svarīga loma Eiropas finanšu sistēmas arhitektūrā, tad ir jāņem vērā to, tas, ka būtu svarīgi izvērtēt darbības jomu un ambīciju līmeni, kāda tiek mēģināts sasniegt ar šo pieeju, un bankas ir aktīvāk jāiesaista tālākās darbībās. taksonomija, kas tiek ierosināta šeit, saistīta ar nepieciešamību risināt vairākus uh, izaicinājumus saistībā ar klimatu, pārsvarā balstoties konkrētās nozarēs. Tāds tāds pozitīvs saraksts tiek veidots. Pat ar regulatoru pieeju uz nozarēm balstīta pieeja tiks izmantota, lai pārdalītu pašreizējo plūsmu pa sektoriem Un šāda pieeja ir grūti īstenot eh, pārēju, un tad eh, diez vai Eiropas Savienība varēs eh, darīt kaut ko, lai saglabātu līderu lomu. Nākotnes biznesa modeļi balsīsies vairāk uz ietekmes izvērtēšanu. Un e, koncentrēšanās būs uz energoefektivitāti, piemēram, nevis uz rūpnīcu būvēšanu. Un ir nepieciešams, lai finansisti eh, izvēlētos visaptarošāku pieeju, skatoties gan uz pozitīvo, gan uz negatīvo ietekmi, un eh, tas ir jādara visos trīs pīlāros ilgspējīgā attīstībā. Tādējādi tiks eh, nodrošināta vienota pieeja, veidojot kopīgu uh, skatījumu Un jau tiek strādāts pie šī pozitīvās ietekmes veidošanas finanšu jomā. Mums prieks, ka komisija un parlaments ir pievērsušies šim jautājumam, veidojot pozitīvo ietekmi, un mums prieks, ka tas ir iekļauts jau ziņojuma projektā. Fiduciārie pienākumi. Darbs pie šī jautājuma aizsākās 2005. gadā, kad komisija nāca klajā ar Freshfielda ziņojumu tika izveidoti nosacījumi atbildīgām investīcijām. Mēs strādājam ar vairāk kā 400 eh, regulātoriem, investoriem, uh, saistībā ar 21. gadsimtu fiduciāriem pienākumiem. Likumdošana daudzās valstīs nav pietiekami skaidra šajā jomā un ir nepieciešams skaidrāk signāli no politikas veidotājiem saistībā ar šiem jautājumiem. Ir sākotnēji signāli, kas skaidri liecina par to, ka sociālo faktoru ņemšana vērā ir viennozīmīgi svarīga fiduciāro pienākumu īstenošanā. Jebkurš jautājums, kas potenciāli var ietekmēt uh, finanses eh, ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanas eh, procesā, tā skaitā vides un sociālos jautājumus. Un kaut arī tas ir iekļauts MIFID 2, ziņojumā ir brīdinājums par to, ka tas nesasniedz nepieciešamo ilgspējību. Saskaņā ar rekomendācijām mēs ierosinām precizēt šos pienākumus Eiropas Savienībā. Līdz ar to mēs pilnībā atbalstam ierosināto pieeju, tomēr būtu labi, ja Eiropas kopiena virzītos uz priekšu tālāk. Apdrošināšana. Apdrošināšanas nozars pamata e, funkcijas ir riska pārvaldīšana. Un ir nepieciešams arī pārvaldīt risku fiziski, risku, uzņemties risku, finanšu risku un institucionālajie investori viņi arī var būt. Līdz ar to ir līdšanai lielākā koncentrēšanās notikusi tikai uz vienu no šiem aspektiem, bet viņiem ir nepieciešams saprast un mazināt risku, veidot eh, katastrofu riska modeļus un novērst zaudējumus. Ir jāņem vērā arī riska mazināšanas pasākumi, kas balstīti eko pasākumos un eh, Eiropas Savienības eh, sistēmas varētu gūt labumu no uh, iepriekšēja darba šajā jomā saistībā ar katastrofu riska pārvaldību. Kā riska eh, pārvaldītāji mēs varam arī absorbēt finanšu eh, triecienus, ko dod dažādas dabas katastrofas. Apdrošināšanas cenu noteikšana arī palīdz samazināt eh, risku atjaunojama energoresursu izmantošana un apdrošināšana transporta līdzekļiem arī var tikt izmantot kā pārējas e, instrumenti. Ilgspējīgas e, problēmas aizvien vairāk tiek iestrādātas un ņemts vērā apdrošinātāju darbā piemēram, tiek īstenot iniciatīva, lai veidotu e, izpratni par uh, ESG risku izmantošanu visās apdrošināšanas jomās. Līdz ar to mēs iesakām skatīties plašāk saistībā ar risku pārvaldītāju un risku uzņemšanās e, lomu, ko šīs e, sabiedrības var spēlēt. Par cilvēktiesībām ir notikusi ievērojamas e, izmaiņas pēdējos gados autoritīvie globālie standarti biznesiem, kas ir noteikti, tā skaitā finanšu iestādēm. No vienas puses EC e ir apņēmusies, EK e ir apņēmusies ievērot šos principus, e, pieņemot rīcības plānu cilvēktiesību demokrātijas jomā. Bankas ir aktīvi iesaistītas procesos, lai uh, precizētu, ko tas nozīmē viņiem praksē. No otras puses, šis svarīgais uh, jautājums nav pilnībā ņemts vērā uh, EK politikas e, pāri finanšu ilgspēju ietvarā. Tas pārsvarā atstāts privātā sektora ziņā. Un noslēgumā par energoefektivitāti un ilgspējīgu infrastruktūru. Būrniecības sektoram ir e, jāsamazina par trim ceturdaļām savus oglekļa izmešu apmērs līdz 2050. gadam. Tādēļ ir labi redzēt ziņojumus, kas to apstiprina. Ir jāstrādā pie energoefektivitātes, eh, finanšu grupas eh, darba atbalstīšanas. Redz, redzu, ka arī EFID referents arī ir klāt šeit ēku ilglaicīgais raksturs eh, uzrāda līdzību ar infrastruktūras sektoru un pieeja ar vajadzētu būt līdzīgai. Tātad dinamiska sadalīta sistēma, apvienojot lielu daļu no šīs sistēmas vienvietu, eh, tā kļūst par tādu kā virtuālu infrastruktūru, līdz ar to energoefektivitāte un uh, jomā mēs iesakām, eh, iesakām izmantot tā saukto green tagging, un tas nedrīkst būt eh, vienreizējs pasākums eh, pašā sākumā, tam ir jānotiek nepārtraukti, ļaujot finanšu institūcijās veikt agregāciju. Mēs vēlamies iekļaut arī ar ēkām saistīts jautājums ilgspējīgas infrastruktūras kopējā skatījumā Paldies! Thank you! Paldies! Tagad dodu vārdu nākamajai viesim, kurš ir Mišels Aģetā no Startautisko pētījumu un prognožu centrā. Viņam ir ļoti garš dzīves gājuma apraksts. Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju piedalīties uzklausīšanā. Es izmantošu e, eh, sinhronā tulkojumu iespēju un uzstāšos franču valodā, lai varētu izteikties eh, labāk par šo tematu. Es pasvītrošu divus svarīgus punktus politi ekonomiskajā politikā. Pirmais tā ir politiska atbildība eh, dot finansēm iespēju tikt galā ar apāršņu traģēdiju un otrkārt nodrošināt autonomas izaugsmas iespēju. Pirmajā gadījumā ir runa par kolektīviem riskiem, kas var uh, iestāties uh, aiz uh, lēmēju paredzētā apāršņa robežām. Tas uh, nozīmē padarīt darboties nespējīgas eh, ierastās risku pārvaldības eh, metodas. Ir jāsaprot, ka šeit ir iespējas pārveidas trīs veidos. Pirmkārt, klimata eh, dodarītie zaudējumi ir tik nozīmīgi un rādā sistēmiskus riskus atšķirīgus no līdz šim zināmiem. Uh, un pieprasa atšķirīgas apdrošināšanas sistēmas no globalizētajās eh, sistēmā izmantotajām. Risku izvēr, izvērtēšanas iespējas nav vienādas. Otrkārt, ir jābūt eh, politiskai kontinuitātei, kas ir tālāk, ja tālāk par vēlēšanu cikliem. Treškārt, transnacionāla sadarbība ir nepieciešama lai radītu kolektīvu labumu. Un, attiecīgi, manuprāt, ir nepieciešams Eiropas līmeņa politisks pakts, kas eh, pārsniedz partiju domstarpību robežas, lai veidotu eh, politisku konsekvenci uz 30 gadiem lai varētu investi garantēt investīcijas, tā skaitā ap 10 triljonu eiro apmērā. Šajā e, sakarā ir būtiski noteikti investīciju prioritāti, un šeit par jēdzienu kalpot Eiropas pievienotā vērtība. Ar Eiropas budžeta atbalstu, ko stiprinātu papildus pašresursi. Eiropas pievienotā vērt, vērtība ir tas, kas var tikt radīts Eiropas Savienības līmenī un pārsniedz subsidiartāts principus. Tas nozīmē to, ko valstis individuāli nevar iegūt. Tas ir vien-vien pārpalikums un jāspēj definēt investīciju procesu atbilstoši šim kritērijam. Tāpēc es stiprinu, tāpēc es runāju par Eiropas budžetu stiprināšanu ar papildus pašresursiem, un tas ir jāsaista ar investīciju prioritātēm. Kādi ir rīki un galvenie spēlētāji? pirmie būtu attiektos uz karbona tarifikāciju, un tas nav tik vienkārši kā uh, liekas, vai vismaz kā to mēs to domājām atkā, agrāk. Skaidrs, ka šeit ir runa par karbu oglekļu ietilpības samazināšanu, bet ir jāapzinās tas, ka pirmkārt Oglekļu takse vienkārši piemērojama, dod resursus valdībai, bet negarantē emisiju precīzu samazināšanas mērķi. E, tirgojamās tiesības un to trūkums ir cenas neskaidrība, kā mēs esam ieraduši teikt no nu jau ilgus gadus. Un Ja mēs turpinām um, tirgot eh, šādas eh, piesārņošanas tiesības, tā, tas nenozīmē, ka mēs piesārņotājiem tās piešķiram bez, eh, bez atlīdzības, un otrkārt arī piesārņojumu griestiem ir jātīstās atkarībā no tā, kas notiek, un lai mēs varētu uzturēt spēkā ekonomikas evolūcijas trajektoriju kas nozīmētu pārvērtēt regulāri emisiju gries, griestus. Bet ir vēl trešais aspekts, kas ir samazināšanas aktivitāšu cenas noteikšanas princips, shadow price, lai varētu pārorientēt e, investīcijas uz zaļajām inovācijām. Šeit ir divas cenas - oglekļa taks, e, nodoklis un samazināšanas aktivitātei ir jākonverģē tad, kad mēs tuvosimies e, oglekļa neutralitātei. Un atkarībā no tā, šī, no tā šīs cenas konverģēs. Še, tas būtu pirmais rak, raksturojuma tips. Nākošais svarīgais elements ir finanšu transformā pārveide inovācijām un lieliem infrastruktūra projektiem. Finanšu struktūrām ir pienākums, kāpēc šeit ir problēma, jo ir jāsaskaņo sagrozījumu, ko ievieš eh, sociālie un privātie aspekti. Tāpēc, kā ārpus tīkla ir eh, dažādas citas problēmas un ir nenotiek zem oglekļa aktivitāšu tirgus um, valorizēšana. Un tas nozīmē, ka būs uh, atšķirīgi finansiāli spēlētāji no šī brīža. Pir, vienā gadījumā tās ir uh, publiskās attīstības bankas, kuras finansētu ilga termiņa projektus. Otri ir atbildīgi institucionāli investori, kuri spēj ietekmēt uzņēmumu pārvaldību, ņemot vērā SG kritērijus. Un treškārt tās ir centrālās bankas, kas iestrādātu zaļās obligācijas savās makroprudenciālajās politikās, lai tā tās pārveidotu par drošiem aktīviem. Bez centrālajām bankām mēs nevaram gūt drošus aktīvus. Un tagad, tā kā mazliet laika ir atlicis, es īsi pastāstīšu par makroekonomikas politiku un simulācijas modeli, kas ir tālajošāks nekā Nordhaus modelis. Un šeit ir jārunā par to, kā panākt pakāpenisku ekono, enerģijas pārveidu uz zaļo ekonomiku, neraugoties uz tehnoloģijas atšķirībām un iespējamiem um, negatīviem aspektiem ir, ja uh, kombinē trīs lietas uh, - uh, oglekļu nodoklis, subsīdijas zaļajām investīcijām un zaļās procentu likmes, lai modinātu zemoglekļu investīcijas ko mēs mūsu modelēšanas pasākumos esam konstatījuši, ņemtu vērā e, nodarīto zaudējumus, ne tikai tos, kurus konstatējam Nordhaus e, modelēšanas gadījumā. Mēs konstatējām, ka nu, oglekļa nodoklis ir jāpaukstina ļoti strauji, lai nedot iespēju attīstīties piesārņojošajām tehnoloģijām. Tādā veidā uh, tiktu, tiek radīti zaudējumi investoriem, kuri investējuši šādos uzņēmumos, kas varētu būt ievērojami, jo attiecīgie aktīvi e, kļūtu neizmantojumi. Tam sekas visdrīzāk būtu naidīgas politiskas reakcijas, kas reformu bloķētu. Izmantojot tikai oglekļu nodokli, mēs nonākam politiskā strupceļā. Eh, no, oglekļa klas, eh, nodoklis eh, plus zemoglekļa subsīdijas. Tādā gadījumā oglekļu nodokli var padarīt zemāku, savukārt veicināt zemoglekļu investīcijas šīs subsīdijas eh, tiktu kalibrētas atkarībā no samazinājumu sociālās vērtības. Tas ir trešais kritērijs, kas dotu iespēju atbalstīt zemoglīti investīcijas, netik strauji devalorizējot piesārņojošo uzņēmumu kapitālu. Tomēr rezultāts būtu palēnināt pārējais process, un šajā gadījumā var parādīties novirzes Eh, no divu grādu trajektorijas. Līdz ar to jādomā par trešo instrumentu. Ja ir oglekļa nodoklis plus subsīdija plus eh, zaļā nodokļa likme eh, un zaļās obligācijas šajā gadījumā pārēju var uzlabot ar labāku zaļā sektora rentabilitāti, jo šeit ir mazāks kapitāla izmaksas. Un tas kopā dodas interesantu rezultātu, jo šajā gadījumā mēs varam nodrošināt eh, labāku pārēju un saglabāt finanšu sistēmas stabilitāti, jo šajā gadījumā centrālā banka izsniedz garantijas zaļajām obligācijām. Atcerieties, ka nav droši aktīvi, ja nav centrālās bankas garantijas. To mēs redzējām no krīzes. Un E, centrālā banka to darīja tikai savā makroprudenciālajā politikā. Es pat aicinu te īpaši iejaukties zaļajā sektorā, bet tā piedāvātu labākas kvalitātes e, risinājumu vienlaicīgi. Paldies! Thank you very much. Paldies! Speaker, Nākamais runātājs ir Joshua Ryan Collins, vecākais asociētais pētnieks inovāciju un publisko uh, mērķu institūtā. Paldies Malijas uh, uh, Kotai Keto par uzaicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā runāšu par banku nozari, finansiālo politiku un regulējumu, balstoties uz desmit gadu pieredzi šajā jomā strādājot Inovācija institūtā Londonā. Vispirms par uh, tiem izaicinājumiem uh, un mērogu. Tā tad ir 170 miljārdi eiro gadā šis iztrūkums uh, enerģētikas pārējais jomā un tiešām nevar paļauties tikai uz uh, publisko sektoru. Mums ir jāpiesaist arī finanšu sektors, lai aizpildītu iztrūkumu. Bet arī finanšu sektorā ir vairāk nekā divi spēlētāji, vairāk uh, nekā tikai kapitāla tirgus, kam ir ļoti svarīga loma, kā to norādīja kolēģis. Nu pat. Bet kapitāla tirgum un arī valdībām ja tās uh, investē naudu vai to tērē, tad šī nauda jau eksistē, tā tiek paņemta kādam, atņemta kādam ekonomikā un tad iztērēta. Bet centrālās bankas, ka uh, spēja radīt jaunu naudu, jaunu pirktspēju, uh, kreditējot, radot kredītus. Būtībā kredītu radīšana ir atbilstošs termins. Ja aizdodat, tad uh, jūs arī iedodat kaut ko, kas jau pastāv. Tātad 97% jaunās naudas ekonomikā rā, rada banku kredīti. Un tas ir centrālais <laughs> fakts, kas mums jāpatur prātā ir maz faktu par to, ka banku sistēmas radītā konstrukcija atbilst izvirzītam mērķim, jo mums ir jāsaskaras ar ļoti sarežģītu procesu, rezultāti ir neparedzami, šeit ir nelineāra dinamika, varbūt dažādas līknes un uh, Un pārsveres punkti, piemēram, metāna izmešu pieaugums no atkostot mūžīgam sasalumam un tā tālāk. Un arī Mišela savos komentāros norādīja, ka sistēmiski tiek noteikta nepareiza cena tirgu, un arī Nikols Sterns to apraksta kā uh, pasaulē lielāko tirgus uh, uh, neveiksmi, teiksim. Taksonomija būtu arī ļoti noderīga šai uh, sakarā un arī EST ietvaru ierosinājumi arī ir liederīgi, bet, eh, manuprāt, kā mums pietrūkšai ziņojumā ir struktūrālie jautājumi, kā panākt, lai banku sistēma atbalstītu pārējais procesu. Ir pienācis laiks par brīvprātīgu informācijas atklāšanu par uh, oglekļa aktīviem, kas ir banku rīcībā. Mēs vairs nevaram paļauties uz kaut ko brīvprātīgu šajā situācijā. Mums ir ļoti sarežģīti EST uh, ietvari finanšu tirgu jau daudzus gadus, un finanšu sektors to būtībā ignorē. Ir, protams, daži izņēmumi. Un nevar domāt, ka tikai tādēļ, ka starptautiskie regulātori uh, aicina bankas uh, brīvprātīgi atklāt šādu informāciju, ka tas arī notiks. Manuprāt, ir uh, šie riski jāpaziņo un tam ir jābūt uh, obligātam procesam, tai jābūt obligātai prasībai. Un jāiet vēl tālāk, manuprāt. Galvenais, ko mēs uh, varētu mācīties no finanšu krīzes, ir tas, ka Eh, pieņēmts, ka tirgus pieņem optimālus lēmumus un rada optimālus risinājumus, neatbilst patiesībai. Ja bankas pašas var izstrādāt savus riska izvērtēšanas instrumentus, tad pastāv eh, risks, ka notiks spekulatīvas investīcijas un veidosies burbuļi. Un tādēļ ir nepieciešama makroekonomiskā politika. Dažām centrālām bankām ir ļoti stingras pilnvaras, kamēr, piemēram, Anglijas centrālajai bankai Eiropā tā tas nevienmēr ir, bet tādēļ ir jāvērtē sistēmiskais risks, nevis atsevišķu banku radītais risks un galvenās jomas, kur tika konstatēts sistēmiskais risks bija mm, nekustamā īpašuma tirgus ja pirms krīzes bankājiem būtu prasīts uzkrāt lielāku kapitālu, lai garantētu uh, hipotekāros aizdevumus, tad. Uh, tad uh, viņi tās to būtu atteikušās darīt, bet tagad mēs, protams, redzam, ka šeit slēpās problēma. Uh, bet mums ir jāpievērš uzmanība sistēmiskam riskam. Mēs nevaram paļauties uz atsevišķām bankām vai regulātoru īstenoto makroprudenciālo politiku. Mums ir jāīsteno preventīvi pasākumi. Ir daudzi piemēri, liecina par to, ka centrālās bankas pārēdz lielākas kapitāla garantijas noteiktu veidu aizdevumiem, noteiktās uh, sektoros, gan aizdevums citām, finan citām finanšu korporācijām, kas uh, varētu būt spekulatīvi ieguldījumi. Un šāda pieeja, piemēram, Šveicē darbojas, jo tur ir korelācija starp uh, papildu garantiju pieprasīšanu un kre, hipotekārās kreditēšanas apjomu samazināšanos. Pie, paliel, varbūt, teiksim, kapitāla apjomu pieaugums, palielinājums vai citi ieteikumi, lai atbalstītu zaļās investīcijas un uh, ierobežotu pārlieku lielas investīcijas fosīlajā kurināmajā būtībā šobrīd investīcijas tiek nobloķētas uh, ogleklī. Varbūt arī uh, precikliskie buferi izmantoti, ja grib, ja aizdodat uh, oglekļu intensīvām nozarēm, tad ir jāveido lielāks kapitāla buferis piemēram, tāpat kredītēšanas ieteikumi tādi tika izmantot Francijā pēc otrā pasaules kara, lai atbalstītu strateģiskos ekonomiskas sektors. Tekstīm bankām tika prasīts 30% uh, bilancē novirzīt prioritārām nozerēm. Un uh, aizdevumu izsniegšana uh, atjaunojamai enerģijai arī varētu šeit ietilpt. Būtu labi, ja rīcības grupa izvērtētu zaļo aizdevumu ieteikumus. Un tas nozīmē, ka bankām būs prasība mazināt kapitāla garantiju zaļiem aizdevumiem. Tas, protams, ir uh, vilinoši, bet tādējādi varētu tikt grauta uh, finansiālā stabilitāte, jo tad lielāks kredīta apjoms uh, tiktu novirzīts uz uh, noteiktu ekonomikas uh, nozari, bet es vairāk ieteiktu izmantot proaktīvus kredītieteikumus. Un noslēgumā plašāk vēlos parunāt par monetāro politiku, un šeit ziņojums man rada vilšanos runājot, jo šur praktiski neparādās monetārā politika. Tas ir būtiski vairāku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, ECB 60 miljārdus uh, rada katru mēnesi, kam ir liela ietekme uz Eiropas ekonomiku, bet šeit nav iekļauti ilgspējīgas attīstības kritēriji. Tirgus neutralitāte nav tas pats, kas ilgspējība vai klimatu pārmaiņu neutralitāte. Londonas ekonomikas skolas pētījums liecina par to, ka šie aktīvu iepirkumi pārsvarā ir novirzīti uz oglekļu intensīvām nozarēm. Tiek uzpirkt uzņēm, uzpirkts uzņēmumu obligācijas SPP programmas ietvaros, un, protams, šeit uh, negat, mm, neizdevīgākā situācijā nonāk mazie uzņēmumi, kur tieši investē atjaunojamajās e, un zaļajās enerģijās Mans aicinājums ECB būtu uzņemties līdera lomu šajā jautājumā un uh, rosināt bankas atklāt uh, oglekļa risku un kādēļ tad ECB pati nevarētu uh, rādīt piemēru un arī izvērtēt oglekļa risku savā bilancē. Un uh, tad, uh, un ņemt arī šos faktorus piešķirot aizdevums bankām, un tas būtu uh, paraugs visai Eiropai. Paldies par to, ka runājāt par tik nozīmīgiem jautājumiem. Nu, es gan gribētu iebilst pret vienu jūsu izteikumu par zaļā atbalsta koeficientu. Nu, nevarētu būt uh, tā, ka kapitāls pieaug tiek kam citam tikai ne zaļajai attīstībai, nu tas tā nevarētu notikt un tam nevajadzētu radīt uh, finanšu uh, nestabilitāti. Tād modē uh, mērēni ieteikumi svēršanai šai jomā būtu pietiekami nu, to nevar noliegt, jo pretējā alternatīva būtu vispār neko nedarīt. Nu, šeit tāda uh, profesora Alietas ieteikumi, jā, un, protams, arī finanšu regulējums te var dot savu ieguldījumu. Tagad uzklausīsim referenti, ēnu referentus un uh, Markus Ferbers uh, runās pēc mūsu referentes uh, Molijas Skotskato. Sirsnīgi pateicos visiem mūsu trim ekspertiem, jums ir tik liela pieredze šajās jomās, un mēs esam tiešām ļoti daudz ko no jums jau uzzinājuši. Šie uh, jautājumi, protams, atspoguļojas manā īsajā ziņojumā vai arī darba grupas uh, plašākajā ziņojumā, ka ir jādomā par to, kā mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, akcents tiek likts uz privātu citās nozares finansēju, mazāk uz banku sektoru, bet mēs centīsimies šo līdzsvaru uzlabot. Hičreg eh, ziņojums ir ļoti svarīgs. Mēs eh, parlamentā cenšamies eh, um, ieņemt tādu tiešām attīstītu, izstrādātu nostāju šai jomā un šī uh, noteiktā taksonomija ir izaicinājums mums visiem, un šī dinamiskā marķēšana arī būtu varbūt risinājums. Esmu gatava padomāt arī par radikāliem risinājumiem, tādiem kā odokļa, oglekļa nodoklis. Mēs varētu to izvērtēt komitejā mūsu pēdējā darba gadā, un tāpat kredītu ieteikumi. Uh, Varbūt mūsu komiteja varētu arī censties ietekmēt ECB nostāju aizdevumu izsniegšanā. Tālāk par apdrošināšanu un risku. Šī ideja tiešām ir problēmas centrā. Mēs nepietiekami rosinām apdrošinātājs darboties kā riska pārvaldītājs, bet to ir grūti panākt Ešlēga ziņojumā ir norādīts, ka īpaši lauksaimniecībā nav veikts atbilstoši riska novērtējums attiecībā uz pārliecīgu minerālu mēslu izmantošanu, intensīvo lauksaimniecību, lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem. Tāpat tiek arī būvētas ēkas, kuras nav pietiekami ilgspējīgas, kam draud arī aplūšana. Un visbeidzot, um, jūs, uh, nu, varbūt tā pieklēps pēc uh, nepieminējāt Eiropas investīciju banku. Nēns Kolins runāja par ECB, bet ne par uh, Eiropas investīcijas banku. Šogad tiek veikts izvērtējums un redzēsim, kas tur iznāks. Viņi ir piešķīruši uh, finansējumu gāzes vadam, tas ir strīdīgs risinājums, un uh, tāpat ir jādomā, kā visu saskaņot ar, um, saskaņot ar Parīzes vienošanos, nozīmē, ka nevar atbalstīt nekādus uh, cauruļvadus, ne lidostu izbūvi. Paldies, tagad vārds Sirpai. Paldies par jūsu ļoti interesanto prezentāciju. Jā, tas tiešām uh, salika akcentus mūsu ziņojumā, kā varētu uh, izvērtēt sistēmisko risku, kā to visu saskaņot ar banku sektoru, bet man ir zināms bāžas šor, par šo priekšlikumu un varētu teikt pat uh, nevisai. Uh, piekrīt šai zaļai taksonomijai un zaļiem, zaļām investīcijām. Tās var būt ļoti zaļas investīcijas, bet finansiāli ļoti riskantas vai slikti pārvaldītas. Un līdz ar to man nepatīk šāds kaut kāds la, īpašās labvēlības režīms šādām zaļām investīcijām, jo tām ir jābūt arī finansiāli ilgtspējīgām, ne tikai citādi ilgtspējīgām. ir jāņem vērā arī tas, kādas izmaksas radīsies finanšu nozarei, ja nekas netiks darīts. Bet man pietrūkst arī šeit punkta par rādītājiem, nu, teiksim, CO2 emisijas, izēvielu patēriņš, kas skaitās uh, atjaunīgs, kas skaitās neatjaunīgs. Nu, it kā tur viss būtu, tiek analizēts dzīves cikls, ekosistēmas ir iekļautas, bet varbūt mums vajadzētu vispirms vienoties par rādītājiem, tā kā tas ir grāmatvedībā un pēc tam nosakām, kāds īpatsvars 5%, 10%, tur jābūt eh, tā kā lauksaimniecības politikā, nu, šie 5% varbūt tas neko biznesā ekosistēmā nemaina, bet, nu, katrā ziņā mums eh, vajadzētu iet tālāk par vienkārši definīciju, kas ir zaļš. Nu, es īpaši neticu šim oglekļa nodoklim, bet es gribētu dzirdēt jūs komentārus par eh, rādītājiem un ko vēl vajadzētu iekļaut. Un eh, jādomā par ilgtspēju, kas jāprēķina, cik eh, tas izmaksās, ja nekas netiek darīts regulējuma jomā. Paldies, Pol! Jā, paldies priekšsarētāji! Paldies visiem trim runātājiem par jūsu pienesumu diskusijai. Šīs ir ļoti labs debats, kas mums ir šeit organizēts. Mums ir nepieciešama visaptaroša pieeja, to jau sen vajadzēja atrast attiecībā uz finanšu ilgspēju. Līdz šim redzu daudz tukšu vārdu tagad ir nepieciešama visaptvaroša pieeja un augsts līmeņa darba grupas. Um, ieteikumi ir tas, uz ko mums būtu jākoncentrējas. No otras puses, tas ir sarežģīts temats, jo darbs pie tā nav beidzies. Mums ir jāizveido ietvars, jāizpilda tas, jādara tas nepārtraukti. viena no manām bažām ir tāda, ko es vēlos arī kā jautājumu formulēt. Taksonomija varbūt ir labs sākums, bet paralēli ir jāstrādā arī pie investīciju veicināšanas. Mēs nevēlamies nonākt situācijā, kurā mēs sākam gaidīt, kamēr tiek pabeigta taksonomija, pirms rīkoties tālāk. Tāpēc pieejai jābūt ir vērstai uz nākotni un arī uzticamai. Un vismaz divi no runātājiem runā arī par to, ka ir nepieciešams nodrošināt, lai stimuli būtu pareizajās vietās. Varbūt varat precīzāk par to vēl kaut ko papildināt, jo ir ļoti svarīgi īstenot eh, šīs pārmaiņas Tas man arī saistās ar diskusijām par šo zaļo atbalstu un brūno papildinājumu, kas, manuprāt, prasa tādu lielu prudenciālu iet, kas finanšu sektorā jau ir un notiek, un tā būtu loģisks e, vieta, kur sākt. Bet e, zinot, e, kādi riski finanšu iestāžu bilancēs. Bet trūkst eh, kopīgas metodikas, lai parādītu šos riskus. Ko mēs varētu darīt, lai nodrošinātu, ka finanšu iestādēm būtu uh, pamudinājums strādāt pie šiem riskiem un ņemtos vērā investīciju lēmumu pieņemšanā. Tāpēc šis eh, jūsu ierosinājums ir eh, viens variants, bet varbūt arī citi. Pirko. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem par lieliskajiem komentāriem, kas tika izteikti attiecībā uz augstu līmeņu darba grupas uh, ieteikumiem. Tur viss balstās uz brīvprātīgu rīcību, lai mēs varētu apkopot pieredzi par to, kā šie ieteikumi darbojās. Vai jūsuprāt, šie ieteikumi, kas balstās uz brīvprātības principu, ir pietiekami, lai mainītu iniciatīvas stimulus pri, uh, finanšu tirgu un uh, Otrs jautājums ir saistīts ar maksātspējas regulējumu. Augsta līmeņa darba grupa piedāvā zaļus produktus un prasa tiem izņēmumus no maksātspējas regulējuma. Mūsu bažas ir saistīts ar to, ka jālem, kā mēs eh, noteiksim cenas riskiem Ja nebūs precīzu kritēriju priekš visiem, tad tas varētu padarīt eh, problēmas ar zaudējumiem no kredītiem vēl lielāks. Līve nākamā manā sarakstā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, kungi, par ļoti noderīgiem ieguldījumiem diskusijā. Man ir viens jautājums. Investori gandrīz vienmēr vadīsies pēc uh, atdeves, kas viņiem būs iespējama no ieguldījumiem. Kā nodrošināt, lai šī atdeve būtu augstāka ilgspējīgiem produktiem? Kā mums to panākt? Kā mums to panākt, vienlaicīgi nodrošinot eh, vienlaicīgi visiem iesaistītējiem vienādas spēles uh, noteikumus, rūpēts arī par to, lai nebūtu destabilizācija finanšu tirgos. Dimitrijos ir pēdējais manā sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, mēs uzklausījām daudzus eh, interesantus izteikumus, kas deva savu pienesumu šai diskusijai. Īstenībā tas viss būtu bijis Eiropas Savienībā jau jādara krietni agrāk un daudz dziļāk. Ir valstis kā Indija, Ķīna, kas ir daudz ko jau sasnieguši šajā jomā pirms pāris nedēļām no, noskaidroja, ka Ķīna veica vairāk ieguldījums e, pētniecībā un izstrādē nekā Eiropas Savienība. Līdz ar to ir jārīkojas ārpus parastā uh, rīcības plāna, parastām metodēm, un tāpēc aicinu jūs papildināt šo ziņojumu Ziņojums jau pats par sevi ir pareizajā virzienā. Es runāju par Molijas Skots Keito ziņojumu. Personīgi mani ļoti interesē taksonomijas jautājums. Tāpat arī brīvprā informācijas obligātu atklāšanu, jo uz brīvprātības principu šī informācijas atklāšana nav bijusi pietiekama līdz šim. Un tad jautājums ir šāds. Vai varat uh, padalīties uh, ar informāciju, ko mēs varam sagaidīt no rīcības plāna martā? Varbūt ir kāda skaidra ceļakārta, kas būtu īstenojams ar konkrētiem stūrakmeņiem un instrumentiem. Vai arī savā aprakstā būsiet ļoti vispārīgi. Rīcības plāns, vai tas būs konkrēts, vai tas būs martā jau gatavs. Paldies! Neviens, izņemot mani, cits nevar pieprasīt uzstāšanos brīvā mikrofona procedūrā. Molī, ja piekrīti, mēs izmantosim arī laiku no tava. Tā ziņojuma un dosim iespēju pieaicinātajiem viesiem atbildēt maksimāli 3-4 minūtes, jo mums nav pārāk daudz laika. Kurš sāks tādā pat secībā? Ašerkungs. Jā. Es atbildēšu tiem jautājumiem, kur es jūtu, ka varētu uz viņiem atbildēt uzklausīju bažas par taksonomiju, man prieks to dzirdēt, jo, manuprāt, tas ir svarīgs instruments, bet tā tik tiešām ir. Identificēt konkrētas lietas un uzskaitīt tās sarakstā, tas ir ierobežojoši. Tur ir ļoti pārdomāti jāstrādā pie taksonomijas, tur, kur runāja par procesiem, par spējām identificēt, kas e, ir darāms, un nesagaidīt no saraksta, ka ar to var tikt izdarīts viss e, e, referentes sacītais par apdrošinātājiem. Daļa no tā, kas e, šīs augsta līmeņa e, ekspertu grupas e, ziņojumā tika iekļauts, tika runāts par to, ka jāskatās uz riskiem ir nepārāk garā periodā, jo tad redzot, ka riski ir augstāki nekā sākotnēji domāts, šo augstāku cenu var tālāk iestrādāt iekšā. Un vajadzētu arī ņemt vērā ideju par apdrošinātāju atbildību, rīkoties savu klientu interesēs un spēt izprast ilgtermiņa perspektīvu, piemēram, lauksaimniecībā. Tāds e, pienākums rīkoties klientu interesēs, kas saistās ar attiecībām ar valdībām. Valdībām ir tā, e, jābūt tām, kas uh, at, sniedz atbalstu ilgtermiņā, bet apdrošinātāji tie, kas var izprast, kur ir patiesie riski. Līdz ar to mums ir jāveicina šī sadarbība starp privāto un publisko sektoru. Mēs bieži vien runājam par šo ideju, ka tikai 10% tiek tērēt prevencijai, bet 90% satīrīšanai, sakopšanai pēc katastrofām. Ir jāspiež valdības veikt labāku plānošanu pamatojot eh, to, eh, kāpēc lielāku uzmanību ir jāpievērš tieši plānošanas posmam. Jautājums par EIB. Vēl detaļās neiedzināšos, vēlos tikai atgādināt, ka 2007. gadā mums bija diezgan eh, nesen parādījusies atjaunojuma resursi industrija, uh, un tobrīd eh, kredīti nebija daudz pieejami, līdz ar to EIB bija ļoti svarīgs spēlētājs eh, precikliskajā pieejā. Un, protams, ir bijis eh, ļoti liels atbalstītājs atjaunojamo resursu popularizēšanā. Tad, protams, ir jājautā arī, kas vēl tiek darīts bez tā brīvprātīga vai obligāta informācijas atklāšana nevēlos eh, teikt, ka viens vai otrs variants ir labāks. Svarīgi ir saprast šo miedarbību. Bieži vien brīvprātīgi atklātā informācija ļauj identificēt eh, to informācijas apmēru, kas eh, var būt noderīgs. Francijas likums numur 173 varētu būt labs piemērs. Tas ļoti svarīgi ir informācijas noskaidrošanā. Tā es vismaz esmu dzirdējis, ka ir svarīgi strādāt pie metodikas. Tad es došu vārdu pārējiem kolēģiem. Okay, thank you very much, so, monsieur. Paldies, um, Adieta kungs. Šķiet ka mēs vēl neesam runājuši par to, ka jāveidojas jaunai nozarei, kas ir certificēšanas nozare. Jo, ko nozīmē samazināt, novērst siltumnīca efektu izraisošās gāzes? Tas ir veicināt uh, Eh, labklājību, bet šis pasākums ir neredzams un nevar šo aspektu ņemt vērā tiešā vietā. Tāpēc atgriežos pie priekš sacītā, kas ir vēl svarīgāk nekā oglekļu taksācija, kas ir iekļaut cenu, kas tiek iekļauta investīciju rentabilitātē, lai zemogliekļu investīcijas kļūtu par viņu samazinājumu cenu. Tas nozīmē, ka kas ir svarīgais šeit punkts, te varētu veidot burbuļus iekšienē ik viens uzņēmums, kas grib eh, strādāt pie energoefektivitātes apgalvo, ka es lūk samazinu nodokļu eh, oglekļu eh, līmeni dodiet man subsīdijas, bet mums vajag pārbaudīt, un tad, kad pārbaudi ir izdarīta, tad mēs piešķiram oglekļa certifikātu, eh, kas atmaksā kredītus, negaidot eh, daudz eh, plūsmu. Un certificēšana nozīmē, tie ir tie CO2 apjomi, kas ir izmērāmi, kas ir saistāmi ar šo samazinājumu aktivitāti. Es ceru, ka man ir vēl viens mirklis par EIB. Manuprāt, Junker plānā svarīgi ir tas, ka to vajag reformēt. Tam nav piešķirts e, virziens. Šeit ir tikai bottom-up. Tas nozīmē, ka investīcijas e, iekļauj investīcijas, kas pienāk klāt, un nav domāts par patiesu industriālu politiku. Tas nozīmē, ka nav papildināšanās. Varētu uh, runāt par investīcijām, kas notiek tirgū un kas nokļūt Junker plānā. Nav makroekonomisku kritēriju, lai veidotu e, šāda tipa industriālu politiku. Tā ir viena ideja, otra ir tā, ka un es tikko mainīju, mēs tikko runājam par publisku attīstības banku un par noguldījumu kasēm, kādas pastāv Francijā. Uh, Šie e, finanšu uzņēmumi nav strateģiskajā fondā kā akcionāri. Ja jūs ies, e, sa, savienot tīklā visas Eiropas attīstības bankas, tādas ir, tīri vēsturiski, jā. Tās tiek apvienotas tīklā un padarītas par akcionāriem EIB vadībā, tāds ir lielāks kapitāls līdz ar to reizināšanas eh, efekts ir lielāks un finanšu masa, kas ir virzīta konkrētam investīcijas projektam, kurš dot iespēju sasniegt 315, 500 un vēl vai lielāku skaitli miljardos runājot, un to var tāds šajā strateģisko investīciju fondā, būt ar, tas būtu ar savu lomu un EIB vadībā. Paldies, paldies, un pēdējais runātājs doktors Rajans Kolins. Paldies! Daži vārdi par Eiropas investīciju banku un publiskajām bankām un atsaukšos uz Mišela sacīto Es atbalstu jūsu sacīto, ka EIB nevajadzētu investēt eh, oglekļu intensīvās nozarēs. Un par ECB es domāju, ka šeit ir atbildība par lielie, lielām starptautiskām valsts finansētām bankām. Bet es šeit gribu piebilst, ka ir viens jautājums pār to, vai ir pietiekamu gatavu projektu finansēt. Ir, vārdu sakot, ir gan pieprasījuma, gan piedāvājuma problēma Eiropas Savienībā, un lielā mērā tas ir saistāms ar stingrā staupības politiku kādu pēdējo septiņu gadu laikā. Un šeit ir valstu atbildība un fiskālā politika, lai tās radītu iespējas un projekts uz vietām, tādām kā mājas siltināšana, atjaunīgās enerģijas un tā tālāk, lai būtu misija, ka ik ikvienas mājoklis e, var izmantot e, atjaunīgās enerģijas vai e, būt izolēts, un tādā gadījumā var iesaistīt privāto sektoru, un šajā gadījumā EIB ir vājākā pozīcijā, kād jūs sakāt, ka vajag vairāk finansēt atjaunīgās enerģijas vai līdzīgas projektus. Es atbalstu Mišela sacīto par tīkla veidošanu ar ECB vadībā tādā mērogā, kur var panākt eh, transformāciju. Un vēl punkts par eh, zaļa, zaļo pret eh, brūno. Un kur kam tad piederēs simpātijas par MBU atbalstu un EIB ieteikumu, ka 25% korekcijas abos virzienos par e, ne, maz ietekmē aizdevumus MBU sektoram un būtu vajadzētu runāt par pieaugumu pie, par 50 vai 150 procentiem, lai panāktu nopietnas pārmaiņas. Vai šeit mēs varam runāt par to kapitāla daļu, kas ir bankām? Es domāju, ka jāpanāk lielāka kredītu iepludināšana zaļajos sektoros, bet Uh, vēl cita pieeja būtu noteikt kvotas, kā bankas rīcībā var būt tik vai tik pamatlīdzekļu un uh, Eh, tādā veidā bankas arī varētu rīkoties elastīgāk un arī jāpārskata kredītu vadlīnijas kā tādas, man šķiet. Paldies, paldies, paldies visiem trim mūsu viesiem, kuri piedalījās šajā uzklausīšanā. Mēs turpināsim skatīt šo pašu jautājumu, bet no nu jau runājot par mūsu sagatavoto ziņojumu vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, varbūt varam vēlreiz ar jums sazināties, uh, lai izmantot jūsu zināšanas. Tātad, aizraujoši laiki tiem, kuri prasījuši jau desmit gadiem ilgi nekavēties rīkoties klimata pārmaiņu jomām. Mums ir jākoncentrējas uz uh, izmešu mazināšanu, oglekļa izmešu mazināšanu rūpniecības sektorā. Uh, un finanšu joma šeit ir ļoti svarīga, lai veicinātu pārēju uz ilgspējīgu nākotni. Parīzes vienošanās ir sniegusi jaunu impulsu ekonomikas dekarbonizācijai, un parlamentam ir jāizstrādā kopīga izpratne par to, kā finanšu sistēma var tikt reformēta, lai tā nekavētu šo pārēju, bet veicinātu to kā jau runātāji to norādīja, lielākā daļa no aizdevumiem neatbilst klimata mērķu sasniegšanai, par kuriem panākt vienošanās starptautiskā līmenī, ne arī ESG, jeb vides sociālajiem un pārvaldības kritērijiem. Ilgspējīgas attīstības e, mērķi prasa igadējus uh, ieguldījumus 4,7 līdz 6,7 triljonu eiro apmērā kas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz kas darāms, lai sasniegtu šos mērķus. Lai atrisinātu šo problēmu, mums ir jārada stimulu ietvers un jānodrošina, ka kapitāls plūst eh, nepieciešamo investīciju virzienā, lai nodrošinātu ātru un taisnīgu Eiropas ekonomikas un sabiedrības pāreju. Uh, kas ļautu saglabāt Eiropas Savienības vadošo lomu cīņā pret klimata pārmaiņām un vienlaicīgi stiprināt to, ka Eiropas Savienība balstās uz spēcīgām vērtībām un Eiropas uzņēmumi iegūst konkurētspējas priekšrocības. Mēs atzinīgi vērtējam gala ziņojumu, ko sagatavoja augsta līmeņa ekspertu grupa finanšu ilgspējīgas jautājumos. Uh, Mums ir komisijai un padomei arī jāsaka, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji gaida, ka Eiropas Savienība uzņemsies līderlomu globālajā mērogā izmantos visus līdzekļus, tā skaitā finanšu sistēmas līdzekļus nākošo, šeis un nākošo pauģu labā. Centīšos pēc iespējas vairāk ideju izklāsīt, pirms priekšsarētājs mani aptur. Vispirms ir svarīgi runāt par juridiskiem pienākumiem un obligātu informācijas atklāšanu. Ziņojums saistībā ar nefinanšu atskaišu direktīvas prasību prasa atklāt obligātu informāciju par eh, tā, šiem atsevišķiem aktīviem. Tad, tad ir jāatklāj ESG faktoru informācija visā piegādes ķēdē, lai visi investori un finanšu produktu lietotāji saņemtu informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Par zaļo taksonomiju mēs jau dzirdējām, ka diskusija turpinās gan mūsu grupas iekšienē, gan ar ēnu referentiem. Šobrīd mēs prasām daudzpusējas grupas izveidi, lai izstrādātu eh, kritērijus, kas ļautu noteikt, kuri aktīvi būtu iesaldējami un kuri nē. Mums ir nepieciešams arī investīciju un pensiju produktiem eh, tādu zaļo zīmi izstrādāt, lai nebūtu ieguldījumi eh, klimata pārmaiņas veicinošos līdzīgļos un jomās. Būtu labi, ja mums būtu trīs atšķirīgi standarti. Minimālais standarts, kas atbilst Parīzes vienošanās un um, kaitējuma neradīšanas uh, uh, līmenis, tad vidējā līmenī identificēt eh, tos, tās investīcijas, eh, kuras eh, dos pozitīvu ieguldījumu, un trešais, jeb ideālais līmenis, iekļautu tās aktivitātes, kas varētu veicināt pozitīvas transformācijas labākai ekoloģiskai situācijai. Visbeidzot, mums ir jānodrošina, ka mūsu pašu finanšu iestādes strādā izcili, kā piemērs. Viņiem ir jārāda piemērs citiem, it īpaši EIB un ECB ir jārisina E, problēmas saistībā ar pašu saistībām šajā jomā. Mums ir jāmaina ESA aģentūru mandāts, lai viņi ņemtu vērā arī šos riskus atbilstoši Parīzes vienošanai un EIB pārskatīšanas ietvarus šogad. Mums ir jānodrošina ne tikai tas, ka nākotnē mums ir aizdevumi, kas ir savietojami ar Parīzes vienošanos, bet EIB arī ir jāmaina savas iepirkuma programmas, lai mēs varētu uh, Eh, mainīt eh, iepirkumu, eh, aktīvu iepirkumu programmu, lai tā atbilst VSG mērķiem un Parīzes vienošanos. Paldies ēnu referentiem par līdz šim ieguldījumu, gaidu iespēju sadarboties arī turpmāk ar viņiem, cerams, ka virzīsimies uz priekšu un nonāksim pie spēcīgas nostājas finanšu ilgspējas jomā no Eiropas parlamenta, jo komisija nāks klajā ar priekšlikumu maijā. Mums ir nepieciešami e, ambiciozi mērķi šai jomā un jānodrošina, ka komisija tos sasniedz un mums var būt informēts un konstruktīvs dialogs par komisijas piedāvāto priekšlikumu. Paldies, Molija. Dosim vārdu Enrifritiem Sirpa Pietikainen. Paldies, lai taupītu laiku. Atlikšu malā vispārīgās uh, lietas, protams, pateicībā referentei un koncentrēšos šobrīd uz tām lietām, kas varētu būt sarežģītas eh, man un mūsu grupai kopumā. Sākšu ar indikatoriem. Šī nebūs ne pirmā, ne pēdējā reize, kad par to runāju. Nezinu, kā mēs varam tā īsti iestrādāt indikātoru ideju un balstīties uz grāmatvedības principiem. Mums šeit ir jāatrod eh, ka, risinājums. Mēs esam apsēsti savā ziņā ar eh, šo marķējumu meklēšanu, kas ir zaļš un kas nē. Tādēļ mēs palaidām garām daudz iespēju. Mums cements būs vajadzīgs tā vai tā. Un ja mums nebūs harmonizēta integrēta atskaitīšanas sistēma, kas ļautu salīdzināt savā starpā dažādas cementu ražotāju eh, firmas, lai izvēlētos labāko savā kategorijā, lai atbalstītu zaļo pieeju, tad eh, zaļais marķējums īsti neveicinās eh, nozares maiņa tad mēs pieļautu kļūdu, darot, eh, domājot, ka mēs darām kaut ko labu tikai tāpēc, ka mēs nosaucam to par zaļu. Domājot par to, kas īsti ir zaļš un kas ir netik zaļš. Un zaļā atbalsta faktors, par to jau es runāju, esam ļoti skeptiski pret to noskaņot. Nevajadzētu jaukt kopā ekonomiskos veiktspējas indikātorus un zaļo ideju. Ehm, zaļie produkti arī var būt no ekonomikas viedokļa ļoti vāji. Tāda, manuprāt, ir kļūda. Es to neatbalstu. Un tas attiecas arī uz ECB iepirkumu politiku. Mēs iespējams, ka tādēļ tiek radīti burbuļi. Zinot, ka ECB veiks šāds iepirkums e, attiecībā uz jebkuriem produktiem, kas tiek dēvēti par zaļiem. Un tad vēl viena no manām bažām. Nu, tāds e, piemērs modelis varētu būt e, ļoti noderīgs. Mums ir nepieciešama elastība, kur attīstīties nākotnē, lai, lai investori un uzņēmumi atrastu efektīvu veidu, indikātori tur varētu noderēt un domājot par MVU. Tur ir grūti strādāt ar šiem mehānismiem, katrā ziņā eh, ar tiem nebūs viegli strādāt. Un tad ir dažas lietas, pie kurām mēs vēl atgriezīsimies vēlāk, tad, tad apdrošinātāja loma. Uh, vai biznesā varētu sekt visus uh, riskus saistībā ar vidi. Varbūt tur nemaz nevajag sākt ar CO2. Tā, tādēļ mēs nonākam pie aprits ekonomikas, bioloģiskos daudzveidības un citiem aspektiem, kas ir tikpat svarīgi kā CO2 izmeši. Un tur mums nav uh, šis eh, luksus ar eh, neierobežot laiku, lai mēs varētu radīt vēl vienu standartizētu aktīvu kategoriju. Bet to mēs varam apspriest vēlāk. Kopumā es teiktu ļoti labs darbs. Gaidu intelektuālas provokatīvas, bet labas diskusijas ar citiem ref, eh, ēnu referentiem, un tādēļ nonāksim pie laba rezultāta. Pola. Paldies, Markus! Paldies Molijai par lielisku ziņojumu! saņēmām interesantus ieteikumus, noderīgus ieteikumus no augsts līmeņa ekspertu grupas, bet piekrīt Molijai, ka mums vēl ir jāstrādā kopā, lai nonāktu pie visaptarošas, bet elastīgas pieejas, lai mainītu finanšu pasauli, padarot to ilgspējīgāku tādā plašākā nozīmē. Kā jau sacīju, tas darbs, kas sen bija jāsāk, mums to vajadzētu sākt vēlākais šobrīd. Un tam ir nepieciešamas izmaiņas daudziem dalībniekiem finanšu sektorā. Mēs varam runāt par bankām, apdrošinātājiem, aktīvu pārvaldniekiem, bet arī kredītreitinga aģentūrām un arī uzraugiem tiem arī ir sava svarīgā loma spēlējama šajā procesā, jo viņi ir spējīgi finanšu sektora zināšanas izmantot, lai nodrošinātu, ka šeit nav tikai laba griba vien, bet eh, tiek, no, nu, jāpārliecinās, ka tas arī tiek reāli īstenots. Un tur viņiem ir savu lomu, kā es sacīju savest interesētās puses kopā, pārliecināties, ka tiek izmantota labākā prakse. Joprojām mēģinu saprast, eh, kā panākt to, ka sistēma nav tikai un vienīgi brīvprātīga, bet lai kļūtu arī obligāta. Iniciatīvas stimuli ir svarīgi. 173 likums Francijā varētu būt labs piemērs. Piemēram, uzņēmuma vadītājs vai valde varētu tikt padarīt atbildīgi par vides riskiem, lai būtu pārliecināti, ka viņi ir izdarījuši visu iespējamo, lai ņemtu vērā vides riskus savu lēmumu pieņemšanas procesā. Un tas varbūt arī prasītu no mums lai mēs papētītu atalgojumu paketes. Jo nevar būt tā, ka svarīgi riski nekā neatspoguļojas atalgojumu paketēs. Tas būtu nepareizais signāls. Un šāda pieeja jau ir negatīvi ietekmējusi finanšu sektoru iepriekš. Un, un mēs nedrīkstam e, ignorēt to, ka ir lēmumi, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi, uz sabiedrību. Bez tam pēdējā lieta, ko varu, vēlos sacīt, ir, ka Eiropas Savienības iestādēm būtu jābūt viennozīmīgi piemēram. ESA aģentūrām ir īpaša loma, viņu var apvienot spēlētājs finanšu sektoros, likt viņiem īstenot labāko praksi, bet EIB un ECB arī varētu kalpot kā piemēri Viņiem pirmajiem būtu jāpieņem ESG kritērija. Mēs jau esam nosūtījuši jautājumus ECB vairāk kārt, kur e, šīs lietas netika ņemtas vērā, bet viņi var panākt izmaiņas ar šādu pieeju. Domāju, ka mums e, ir jāizceļ tas vēl vairāk. Paldies! Thank you very much. And... Liels paldies! Un tagad vārds pirkumu. Es vēlējos pateikties visiem par šo ļoti labo un auglīgo diskusiju. Labi. Nu, mēs sākam iekļauties mūsu grafikā. Vārds līvei. Viernikai. Paldies uh, par šo ziņojumu projektu, kas atspoguļo mūsu kopīgos mērķus, pie kuru sasniegšanas strādāsim turpmāko nedēļu laikā, lai nodrošinātu un stiprinātu stabilitāti finanšu tirgos, lai veicinātu ilgspējīgas investīcijas. Manuprāt, šie mērķi viens otru papildina, bet kā tos sasniegt? Būtu naivi domāt, ka vairums investoru investēs uh, ilgspējīgos instrumentos tikai uh, ilgspējības dēļ. Nē, viņiem būtu jāinvestē šajos instrumentos tādēļ, ka tie nes lielāku peļņu un ir izdevīgāki, un likumdevēju uzdevums būtu to nodrošināt. Tas jau notiek pieņemot dažādus tiesību aktus, piemēram, EDS sistēmas ietvaros. Bet šis ziņojuma uzdevums nav jau noteikti kādām jābūt šīm likumdošanas iniciatīvām. Tāpat mums jānodrošina, lai šie finanšu instrumenti nodrošinātu re, reālās cenas atspoguļojumu un uzņēmējiem būtu jāņem vērā vides sociālie pārvaldības faktori, ja tie nepieciešami, tāpat būtu jāizmanto taksonomija, lai salīdzinātu dažādus finanšu instrumentus. Runājot par uh, taksonomiju, jūs uh, norādījāt, ka vēlaties elastīgu ietvaru. Tā mēs piekrītu, bet es saprotu, ka tad būs nepieciešams izveidot pārvaldības sistēmu. Vai jums ir priešlikums vai kāda ideja par to, kādai būtu jābūt šai pārvaldībai un kā vai tā būs publiska, privāta vai publiska un privāta iniciatīva, kā tā tiks finansēta, kā tiks nodrošināti godīgi spēles noteikumi visiem. Paldies! Tagad vārds Dimitrijus. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties kolēģei Skotē Kato par uh, ziņojuma projektu, ko viņa sagatavojusi. Es kā ēnu referents gribētu norādīt, ka tas ir, tā, šis ziņojums ir ar pareizu ievirzi. Esmu arī pagatav, sagatavojis grozījumus, lai dotu konstruktīvu ieguldījumu šai darbā un lai varētu panākt konsensu un uh, uzlabotu rezultātus. Dzirdēju, ka citi ēnu referenti uzdod jautājumu par to, vai mēs ticām tam, ka Parīzes vienošanās tiešām būs īstenojama. Jā, ja Eiropas Savienības attīstības politika ir savietojama ar Parīzes vienošanās mērķiem un ANO ilgspējīgas attīstības mērķiem. Mums ir par to jādomā. Esmu dzirdējis no daudziem ekonomistiem un pētī, pētniekiem, kuri norāda, ka investīcijas inovācijās un zaļos izstrādājumos uh, Uh, pozitīvi ietekmē ekonomikas attīstību. Eksperti visi to norāda. Un ja mēs vēlamies uh, vienkārši uh, balstīties uz liberālu pieeju, kur svēts ir, svētums ir peļņa un mazāk domājam par vidas pilsoņu interesēm, tad uh, Mums ir jādomā par to, kā veicināt zaļās investīcijas, bet mums ir jādomā par vidi, sabiedrības veselību, bet ja mēs tikai liberāli rīkosimies, tad neko nepanāksim. Ir, protams, valstis, ar kurām mums ir jākonkurē, un viņas mūs apsteidz zaļās ekonomikas jomā mums ir jāformulē rādītāji, lai noteiktu uh, ilgspējību. Un Eiropas Savienībā ir jādomā par to, kā īstenot Parīzes vienošanās mērķus un ANO uh, ilgspējīgas attīstības mērķus. Eh, pirms tam es eh, strādāju šeit parlamentā, tad, tad iepriekš esmu strādājis eh, vides komitejā, un es vēl atceros, kā savulaik parlaments varēja ietekmēt komisijas nostāju, nevis vienkārši bremzēt mums nepatīkamus komisijas priekšlikumus. Es aicinu būt proaktīviem un nāk klajā ar priekšlikumiem, kas būtu novatoriski un lai mēs varētu tiešām uh, veicināt progresu šajā jomā. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūrā Svens Gigalds. Paldies priekšsēdētāji! Nu, pāris īsu komentāru. Tiešām Mani ļoti iespaido, kā ir mainījusies politiskā gaisotne pēdējo gadu laikā šai jomā. Pirms pāris gadiem zaļināšanas finansējums tika uzskatīts kā kaut kas neskaidrs un nevajadzīgs un tā tālāk, un tagad ir patiesa vēlme uh, finanšu instrumentu pircējiem un arī piegādātājiem strādāt šai jomā, un tādēļ arī Eiropas regulējums uh, šai jomā varētu ietekmēt uh, situāciju pasaulē. Mēs ieviesām jūsīts regulējumu, un uh, tas uh, tagad ir kļuvis par globālu instrumentu. Tā kā šeit ir uh, pozitīvs uh, piemērs, pozitīva pieredze, ja mēs visu darām pareizi. Piekrītu Alde grupas pārstāvu teiktajam, ka zaļā fin, zaļais finansējums nekāda uh, neaizstās zaļo ražošanu, zaļo patēriņu. Mums ir jānodrošina, lai zaļā izvēle nestu peļņu, un tad arī būs iespējams nodrošināt finansējumu. Bet to visu nevajag sajaukt ar zaļo, zaļajām finansēm. Mums ir nepieciešami noteikumi, lai nodrošinātu atklātību, uh, lai būtu skaidri standarti un arī jāņem vērā dažāds risks. Bet es saprotu arī sirpas teikto, mums nevajag to visu sajaukt ar kapitāla prasībām. Jā, tiek veikt ieguldījumi novatoriskos risinājumos, un uh, zaļā ekonomika ir nov novatoriska, un tā nav uh, bez riska, šeit risks pat ir lielāks nekā tradicionāli Uh, un esmu dzirdējis Mārkusa Ferbera teikto plašsaziņas līdzekļos, viņam pilnīgi piekriet, nevajag sajaukt kapitāla prasības ar uh, zaļajiem finanšu instrumentiem. Nevajag šīs divas lietas sajaukt vides faktoriem, nevajadzētu būt izšķirošajiem, nosakot, uh, cik lielu kapitāla apjomu bankai vai uh, apdrošināšanas uzņēmumam ir uh, jānodrošina uh, savā bilancē. Man ir arī bāžas par to, ka gal galā kapitāla prasības var kļūt par tādu kā iegānstu uz kaut kādus sautīgu interešu uh, īstenošanai. Bet tā tad es vēlreiz saku, ka nevajag šeit uh, lietas sajaukt, un kapitāla prasības nav nekas ne pozitīvs, ne negatīvs. Paldies, jā, tagad jūs zinat, kādas ir mans viedoklis. Komisijas pārstāvis ir uh, zālē, Spačkungs, vai jūs vēlaties piedalīties, tas gan ir iniciatīvas ziņojums. Nu, paldies priekšsēdētāji, runāšu īsi. Mēs augstu vērtējam eh, kolē eh, deputātes Skots Kato ziņojumu un mēs tiešām uh, ar lielu enerģiju strādājam pie augstā līmeņa ekspertu grupas ziņojuma un mēs uh, nāksim klajā ar priekšlikumu par ilgtspējīgām finansēm. Uh, martā, kas šajā dokumentā būs izklāstīta mūsu vizija šai jomā un aicinu arī jūs piedalīties mūsu augstlīmeņu konferencē, kas notiks 22. martā un būs arī augsta līmeņa runātāji uzaicināti un arī no parlamenta. Paldies! Paldies, un tagad vārds atkal mūsu referentē Molijai Skotai Kato. Paldies, priekšsēdētāji, tiešām rēts gadījums, ka tik strīdīgā gadījumā mums tik liela vienprātība un uh, ir jūtama labā grība, bet es gribētu pievērsties uh, tādiem strīdīgiem jautājumiem, ko mēs uh, apspriežam anreferentu uh, sanāksmē. Tātad mums ir atšķirīga pieeja. Uh, taksonomijai. Šeit ir uh, nepieciešama tāda elastība. Un uh, piekrīt jū, tam, ko jūs teicāt, ka jāliek akcents uz 80% vidējo rādītāju un uh, nepievērst tik lielu uzmanību uh, ekstrēm galējām vērtībām, bet mums ir nepieciešams arī tāds kā zaļais marķējums, un ja mēs to nedarīsim, tad tirgus to arī nespēs nodrošināt. Ir skaidrai norāde jābūt, ka tās ir zaļas investīcijas. Un Krie, Ķīnā mēs redzam, ka daudz tā saucamās zaļās investīcijas un obligācijas nemaz nav zaļas, ka tā ir tikai tā, tas ir šķitums. Uh, Un mums ir jābūt tādai, ka Eiropas zaļais zīmei, eh, kas apliecina šo zaļumu. Tālāk kolēģi jautāja, kas tad to visu organizēs un noteiks un izstrādās. Nu, mums šobrīd ir ekspertu un interesēto pušu grupa, bet, manuprāt, ir jāiesaista. Ja arī zinātnieki. Mums ir nepieciešama zinātnieku atzinuma par to, kas ir drošs un ilgtermiņa ieguldījums. Tagad par zaļajām pret brūnajām investīcijām un atbalstu un dažādiem soda faktoriem. Un Uh, ir arī pētījumi, kas liecina, ka, lai uh, nu, veicinātu zaļās investīcijas, tad būtu ievērēm jāatvieglo kapitāla prasības, bet, nu, es uh, saprotu Svena teikto un, un piekrīt viņam, ka tad, ja mēs, nu, paziņam, ka uz zaļām investīcijām mēs neskatīsimies tik stingri, tad šeit mēs pavaram durvis lielam riskam. Un tādēļ man jautājums būtu šāds šobrīd mēs neierēķinām īstās izmaksas neilgtspējīgas attīstības sistēmā. Tas neatspoguļos šobrīd cenās, un mums sistēmā pastāv milzīgi riski attiecībā uz balasta aktīviem augstā līmeņa grupa norāda, ka tas saistīts arī ar zemes pārvaldību, uh, Uh, zivkopību, vispār viss, kas ir saistīts ar uh, lauksaimniecību, arī šeit ir milzīgi riski uh, mūsu finanšu sistēmā. Es augstu vērtēju jūsu labo gribu un vēlmi sadarboties, un mēs turpināsim šīs diskusijas ēnu referents sanāksmi melīķi, un mēs esam paveikuši visu laikā, un šeit e, parādās zināmas problēmas, un nākošie runātāji vēl nevirdušies, taču pirms mēs pabeidzam visu grozījumu ir jāiesniedz līdz 1. martam pulksten 12. kā tas ir parasti. Balsojums sekundu komitejā paredzēts šobrīd aprīt beigās un grozījuma skatīšana 26. martā. Līdz ar to esiet eh, gatavi iesniegt molijai grozījumus, lai viņi varētu pie šī dosieja strādāt. Nākošais punkts ir vienotā noregulējuma balsocikļa iecelšana un aicinu runātāji ieņemt vietu, kandidātu ieņemt vietu, un tagad ļoti īsts pārtraukums, kamēr mums pievienosies pārējie.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

I know that you are pretty far in your Dear colleagues, not wasting time and uh... kolēģi, lai mēs būtu gatavi līdz balsojumam, es gribētu tagad eh, skatīt eh, laimīgo skaitli 13, eh, kas ir eh, vienotā noregulējuma valdes locekļa iecelšana. Šodien mēs skatām komisijas priekšlikumu, lai aizpildītu vakanci padomē pēc tam, kad atkāpās iepriekšējais loceklis un aicinu Eh, mūsu vidū Slovēnijas bankas eh, pārstāvi Jaspesa kungu. 29. janvārī ar viņu notika formāla uzklausīšana, otrais eh, formālās uzklausīšanas etaps ir šodien, un ir jāpasvītro šī pasākuma nozīme jūs esat vienmēr eh, ticis uzņemts gan Eiropas parlamentā, gan Slovenijā, gan citās institūcijās, un tagad mums būs jālemj, vai mēs apstiprināsim komisijas piedāvājumu vāto kandidātu. Aicinu vispirms uzklausīt mūsu kandidātu un pēc tam pāriesim pie jautājuma atbilžu sadaļas. Piecas minūtes jautājuma un atbildē līdz ar to, jo garāks jautājums, jo īsāka atbilde. To ir viegli saprast, bet tagad es ar lielu prieku dodu vārdu Boštienam Jāzbecam. Paldies priekšsēdētāji, esmu Boštiens Jāzbecs. Uh, Esmu Slovenijas bankas pārvaldnieks un ECB eh, padomas loceklis. Es sa sāku savas darba eh, dzīves sapņus ar sapņiem par mūziku, bet tāds vienas nakts laikā es savu lēmumu radikāli mainīju un uh, Eh, neesmu šo savu eh, lēmumu nevienu mirkli nožēlojis. Pēc savām studijām es eh, strādāju pētniecības jomā, pēc tam iestājos darbā Slovenijas bankā. Un man bija iespējas strādāt ar kolēģiem laikā, kad Slovenija pievienojas Eiropas Savienībai, un mēs bijām pirmā lielām valstīm, kurā pievienojas Eirozonai 2007. gadā. Pēc tā mēs sāk strādāt SVF un biju uh, Eh, Kosovas bankas konsultants, pēc tam SVF konsultants Surinamas centrāla bankā un pēc tam tiku iecelts pār Slovenijas centrālās bankas pārvaldnieka 2013. Eh, gadā. Mums veiksmīgi ar valdību izdevās burtiski valsti izglābt eh, krīzes laikā, un šobrīd tas ir kā grāmatas piemērs par to, kā cik dārgi var izmaksāt novēlot reakcija, un otrkārt, cik noderīga var būt eh, banku problēmu noregulējuma programma it īpaši tiem, kuri laimīgā, nelaimīgā kārtā viņiem nācās piemērot bēlinu, bet tomēr mēs šodien varam nodrošināt vienotus spēles noteikumus, kā arī Tas eh, mums ir palīdzējis pasargāt eh, nodokļu maksātājs ne tikai Slovenijā, bet arī Eiropas Savienībā un Eirozonā. No manas puses tas būtu viss ievadvārdu sakrā, un es tagad labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies, Jesper kungs, un dosim vārdu ETPP runātam Burkhardavam. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji. Jasbets kungs, eh, sveicināt arī no manas puses. Vēlētos eh, izteikties pavisam īsi par noregulējumu kā tādu, un pēc tam uzdot jautājumus jums, kāds ir jūsu viedoklis tieši par šo tematu. Uh, Manuprāt, esam vienisprātis par to, ka ir nepieciešams efektīvs noregulējuma režīms, kur īstenošana un piemērošana būtu skaidra un vienkārša. Un eh, tādēļ ir nepieciešams veicināt banku noregulēšanu, lai mazinātu banku maksātnespējas eh, iespējas. Saskaņā ar MRL standartiem BRD ietvaros. Eh, to vajadzētu uztvert kā sākumu punktu, lai eh, stiprinātu MRL principus. Tādējādi mums ir jābūt ambicioziem MRL jautājumā. MRL subordinācija ir ļoti nepieciešama un svarīga, un to nevajadzētu jau no sākuma ierobežot. manuprāt, moratoriju noteikumiem ir jāparedz uzraugu iespējas, nevis jau apsteidzoši ierobežot. Tās tās divas idejas pavisam īsi no manas puses, bet jautājums jums ir šāds. Kādas ir jūsu viedoklis, jūsu nostāja attiecībā uz to, ko, mē, ko mums vēl papildus manis minētajam vajadzētu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Valtskungs! Jūs uzdevāt ļoti būtisku jautājumu, jautājumus um, par rez, noregulējumu režīmu. Šodien uz papīra tas izskatās ļoti labi un varētu tikt izmantots visur tomēr. Problēma ir tā īstenošana un vēl nesakārtotais nacionālo jurisdikciju un segmentāciju, pat fragmentāciju problēmas Vairāk kārtīgi esmu sacījis, ka ir vajadzīgs vairāk koordinācijas un kooperācijas starp Frankfurtu un Briseli. Ja drīkstu vispārināt starp Eiropas komisiju un Centrālo banku ar visām pavadaģentūrām, viena no tām ir vienotais noregulējuma uh, mehānisms un padomu. Un es domāju, ka pakāpeniski, bet stabili mēs uz šo mērķi ejam. Tāpat arī tie secinājumi un pieredze, kas ir iegūta šajā sakarā, ir tāda, ka mums ir esošais noregulējuma režīms jāiestrādā praksē. Domāju, ka esmu atbildējis par noregulējumu režīmu. Tālāk par Emrelu. Šis ir delikāts jautājums un Emrela ieviešana varētu radīt eh, finanšu nestabilitāti, ja tas nenotiek ļoti uh, piesardzīgi, jo ir atsevišķas Eirozonas un Eiropas Savienības da daļas, kur bankas pilnībā nespēja izpildīt esošās MRL prasības. Savukārt, eh, Eh, forsēt šo jautājumu varētu novest pie finansiālas nestabilitātes. Mums vajadzētu tāpēc nesasteigt, bet Emrel ir eh, gatavs, vienīgi jautājums ir, cik ilgā laikā mēs varēsim to iedarbināt visās Eiropas Savienības jurisdikcijās. Tālāk par moratorijiem. Par to ir atšķirīgi viedokļi. Manējais ir tāds, kā tas ir noderīgs rīks, tas dod iespēju skaidri un rūpīgi datus analizēt, kā arī lēmumu pieņēmējiem šajā sakarā vienota noregulējuma padomēji laiku konsolidēt tos potenciālos soļus, kuri pēc tam var izrādīties vēl sāpīgāki. Protams, Eh, eh, ir cerība, ka ja viss tiek izdarīts pienācīgi, tad rezultātu var panākt. Ka atgādinu, ka 5 minūtes ir jautājumam un atbildēja nākošais runātājs no sociāldemokrātiem Jakobs un Vaicekars. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu mūsu vidū, Jasbecu kungu. Eh, Es vēlos turpināt Burkhard Bals uzdoto jautājumu par MRL. Mums ir jāizvēlas esošajā likumdošanā par to, cik mēs vēlamies uh, uh, uzstājīgi būt ar MRL un ar bankām, kas nav ar pilnīgi labveselību, var atrasties problēmu. Savukārt, ja ir pārāk daudz diskrētumu, tad jums, jūsu iestādē būs eh, jānodarbojas ar daudz eh, smagākām lietām. Un tāpēc Mums ir šīs jautājums jāpaturprātā kā likumdevēģiem, un tas arī uh, attieksies vairāk uz jums jūsu ikdienas darbā. Tas bija pirmais jautājums. Otrais - praktiskajā līmenī. Mēs pēdējā laikā esam guvuši zināmu pieredze ar jaunajiem banku režīmu noteikumiem, ar banko populāra, dažiem Itālijas piemēriem. Un jūsuprāt, kādi varētu būt secinājumi no eh, šiem eh, nesenajiem piemēriem? Un treškārt, eh, kāds ir jūsu iespējas pār eh, noregulējumu ietvaru, kādas varētu būt Brexit praktiskās sekas. Paldies! Fon Vaicekerkungs, paldies pār šiem trim jautājumiem. Es varētu sniegt atbildes, kas nav galīgās, bet mēģināšu specifiski izteikties vismaz pār tiem secinājumiem, eh, ko mēs varam gūt eh, par Emrelu un arī par Brexit. Manuprāt, pilnīgi pareizi jūs norādījāt uh, uz dilemmu starp noteikumu stingru piemērošanu un diskrētumu, un šobrīd vienīgais risinājums ir uh, saskaņot uh, termiņus vismaz atsevišķām bankām, kad tām vajadzēs pilnībā piemēroties MRL prasībām. Protams, ir sarežģīti tīpaši ņemot vērā vienotos spējas noteikumus, kur vajadzētu tiem noteikumiem būt vienādiem visiem, bet, kā jau es sacīju, uzspiest uz uh, nekavējošo MRL ieviešanu varētu radīt problēmas. Tāpēc mums ir jādomā, kad ir riska samazināšana un kad eh, riska samazināšanu uh, būtu pret, varētu pretstatīt eh, kopīgai risku uzņemšanai, kas būtu mūsu mērķis. Taču principālā līmenī es esmu par MRL ikvienam. Tā tad, lai notiekumi darbotos pirms diskrētuma, tālāk par izdarītajiem secinājumiem. E, ir ne tikai Spānijas banka, bet arī pāris bankas Itālijā, kas nebija tik um, uh, publiski svarīgas kā Spānijas gadījumā, un viens no mūsu noregulējuma gadījumiem tika izmantots Spānijā, kad vismaz uz papīra mēs varējām izteikties, ka noregulējuma rīki darbojas pienācīgi savukārt aizkulisēs un strādājot pārvaldes padomē mēs eh, varējām arī izdarīt secinājumus nākotnē, un viens no šiem aspektiem ir tas, ka jāpalielina pūliņi, lai koordinētu koordināciju un sadarbību starp institūcijām, kā jau es to pieminēju iepriekšējā atbildē. Un jūsu trešais jautājums par Brexitu ir tik tiešām tas eh, ļoti sarežģītais jautājums. Neviens īsti nevar pateikt, kā Brexit mūs ietekmēs. Ir atsevišķas banku nozares, kas tiks ietekmētas vairāk nekā citas, bet domāju, ka mēs Eh, pasargāsim sevi no nekavējošām negatīvām ietekmēm tādu gadījumā, un iespējams mūsu banku iestādes būs vēl spēcīgākas. Nākošais ir Sanders un ECR grupas. Paldies, priekšsēdētājs! Jāspēka kungs, sveicam jūs mūsu ekon e, komitejas sanāksmē. Es vēlos mazliet turpināt pa kolēģi iesākto ceļu. Balca kungs jautāja, uh, Par noregulējumu ietvaru jūs sacījāt, ka tas ir ļoti labs šobrīd, un vai cekarkungam atbildot, jūs sacījāt, ka ir atsevišķi secinājumi izdarīti un ka ir nepieciešams vairāk sadarbības starp ECB eh, eh, e un komisiju. Šeit jāpaturprātā jūsu runa pirms diviem gadiem pār Slovenijas bankas noregulējumu, kad jūs sacījāt, ka banku noregulējums var kļūt par masīvu uh, biznesu un nav ir šaubas, vai var izveidot tādu e, ietvaru, kas ir pilnīgi pietiekams, kad nereti kritēriji ir neskaidri un nav mehānisku formulu, uh, lai aprēķinātu, vai banka ir jāglābj. E, pirms pāris gadiem jau izteicāties ļoti kritiski, šobrīd jūs uh, runājat par uh, secinājumiem, eh, kas izdarīti un vairāk sadarbības ar komisiju, man ir jautājums, vai jūs domājat, ka ir vēl kādi secinājumi eh, jāizdara? Un mūsu nolūks ir sagatavot visaptvarošu uh, E, sarakstu vai tajā iekļautu tikai sadarbības ar komisiju un ECB, vai tur e, e, šajā sarakstā būtu vēl citi aspekti. Atbildi domāju, ka ir vairāki aspekti, kuros no regulējuma režīma var stiprināt. Pirmkārt, Tas neatiec uz eh, mūsu noregulējumu padomi, bet, manuprāt, ir jāpiešķir vairāk tiešas autoritātes, īpaši atbildot uz jautājumu, vai lidmašīnā ir eh, pilots vai mums ir kaut kādi darbības veicamas procesā. Otrkārt, es domāju, ka mēs varam stiprināt valsts palīdzības noteikumus, tā ir svarīga sadaļa, un šajā sakarā manuprāt, komisija darīs visu, lai pilnībā piemērotu vienotus spēles noteikumus viscaur Eiropai. Turklāt viens no rīkiem, ko daži varētu uzskatīt par ļoti svarīgiem, kas ir EQR, kas ir būtiski, lai uzsāktu SSM un visbeidzot harmonizācijas un maksātspējas noteikumi viscaur Eiropā. Mums vēl aizvien ir nopietna sačķirības un fragmentācijas dalībvalstu likumdošanā, kas uh, apgrūtina vai pilnībā kavē noregulēšanas režīma efektivitāti, kuru vajadzētu piemērot. Un tāds ir backstop jautājums. Mechanism, uh, which are, uh kas, eh, manuprāt, ir arī jūs, jūsu galda attiecībā uz Eiropas apdrošināšanas, eh, no, noguldījuma apdrošināšanas schēmas ieviešanu, un šādi atbalsta pasākumi varētu likt atšķirīgi paskatīties uz manu runu pirms diviem gadiem. Progress ir panākts, bet vēl eh, ir darāmais šajā jomā. Es domāju tomēr, ka mēs varam būt eh, gan eh, apmierināt ar paveikto. Paldies pārējiem pie liberāļiem vārds ar Ramonam Tremosam. Paldies, priekšsēdētāji, jāsvekungs. All... Pirmkārt, runājot par pagājušā gada lēmumiem. ko jūs būtu darījuši atšķirīgi? Beneto bankas vai Banko populāru gadījumā vai 48 stundu termiņš būtu e, nozīmīgāks e, nekā periods, kas tika piešķirt 40, kas bija 48 minūtes otrdienas vakarā. Otkārt, vai Itālija un Vācija būtu jūsu pakļautībā šajā gadījumā, vai jūsu gadījumā esošie noteikumi ir pietiekami, un visbeidzot, uzskatu, ka dalība valstīs ar daudz mazajām bankām līdz ar eh, liela mēroga bankām ir būtiski veidot noturīgu finanšu sistēmu. Jūs zināt, ka atsevišķās dalība valstīs ir tikai 3-4 lielie spēlētāji, kas koncentrē savās rokās 80% kredītu tirgus. Kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā? Paldies, Tremosakungs! Tie bija trīs jautājumi. Pirmais. ko mēs būtu varējuši izdarīt eh, Spānijas un abu Itālijas banku gadījumā, manuprāt, raugoties atpakaļ, šo gadījumu noregulējums bija veiksmīgs. Vismaz no manā rīcībā esošās informācijas apspriežot, ir grūti uzskatīt, ka vajadzēja rīkoties savādāk. Neviens um, noguldītājs naudu nezaudēja, bija valsts fondu aizsardzība un piemērotie noteikumi šajā norisinājumā pilnībā atbilda noregulējuma režīmam. Otrakārt, vai noregulējuma režīms attiec, ir attiecināms uz lielajām bankām un vai to var saistīt ar jūsu trešo jautājumu, vai mūsu mērķis ir panākt tikai dažas lielās bankas, vai arī mums vajadzētu saglabāt mazo banku sistēmu. Šeit ir no vienas puses tirgus iniciatīva jautājums, banku īpašnieku kapitāla spēja, vai tie var atbalstīt banku attīstību un vai e, var parādīties problēma ar too big to fail, ja pārāk liela banka, lai bankrotētu. Manuprāt, Pareiza atbilde šobrīd ir, ka jā, mēs eh, ņemsim tikai Eiropas piemērus, tad varētu piekrist, ka labāk ir, ja ir vairāk mazo banku. Bet mēs vienmēr arī sekojam uh, konkurētspējai Eiropas bankas pret Amerikas, pret Āzijas bankām, un šajā sakarā es sagaidu, kā lielās Eiropas bankas varētu konkurēt pasaules līmenī. Paldies, pāriesim pie goja grupas un vārds Martinam Šedevanam. Paldies, priekšsarētāji! Sveicu arī Jasbets kungu šeit. Vēlos runāt par diviem tematiem. No vienas puses par problemātiku ar too big to fail pieeju, ko varbūt īsā laikā ir grūti atbildēt, bet mēs finanšu krīzes kontekstā redzējām, ka bija milzīgi bailout scenāriji, glābšanas pasākumi, kas uh, ievērojami apgrūtināja bilances. Kāda ir šobrīd situācija ar šo too big to fail pieeju? vai līdšanējie pasākumi ir bijuši pietiekami un vai bez e, dziļi ejošas restruktūrizācijas banku sektorā mēs varam pārvarēt vispār šo problēmu. Tas bija pirmais jautājums. Tad otrais. Šobrīd esam BRD pārskatīšanas procesā un tiek runāts par varētu par to iespēju nonākt pie tā, ka tiek mazināts manevrēšanas iespējas noregulēšanas iestādēm. Un vai jūsuprāt eh, var noteikt arī augstākas MRL kvotas? Un vai jūs to uzskatāt par nepieciešamu? Paldies! Thank you, uh, Mr. Sh Paldies, Šaidavan kungs, par uzdotajiem jautājumiem. Jautājums to big to fail, protams, ir problēma, bet, manuprāt, BRD ir sagatavojis trīs grupas - prevencija, agrīnā intervencija un no regulējuma grupas. Un es domāju, ka to big to fail gadījumā mums ir jāuzlabo preventīvā eh, sadaļa visā procesā. Tas būtu uzlabot pāraudzību, kas eh, nozīmē nosakot eh, vienoto mehānismu 14. gadā, kas vēl nav pilnībā harmonizēts viscaur Eiropā, bet mēs esam uz pareizā ceļa, ka pat ja pastāv šī to big to fail potenciālā problēma, tad mēs varam jau agrīni to konstatēt un mēģinam eh, novērst ar labāku uzraudzību. Bet, protams, ja šī problēma iestājas, tad ir vissvarīgākā uh, daļā um, publisko fondu aizsardzība. Ja tik tiešām šāda to big to fail problēma iestājas. Runājot par vairāk autoritātes noregulējumu režīmam, jā, es varu piekrist, un to norādīju jau savā iepriekšējā atbildē, ka atbildību sadalījumam ir jābūt skaidram, iepriekš zināmam un jātiek pilnībā respektētam. Tas nozīmē, ka mums uh, pienāktos būt ar lielāku teikšanu, bet uh, Tas to es nesaku tāpēc, ka es pretendu kandidēju uz amatu, bet tāpēc, ka tā ir mana pārliecība. Tā kā laiks vēl mūsu rīcībā ir, vai jūs vēlaties vēl ko piebilst? Es saprotu, jūs tagad vienkārši esat gatavs eh, izšķiest šo laiku. Pāriesim pie zaļajiem. Paldies, Žasbeka kungs, par. Uh, jūsu uzstāšanos. Mēs sagaidām, ka SRB padome pilnībā sekos režīmu īstenošanai. Es neesmu pārliecināts, vai es pilnībā sapratu jūsu sākotnēji sacīto par MRL ieviešanu, kas varētu izraisīt uh, finansiālus traucējumus. Eh, mūsu komiteja, mm, jūs sapra, saprotat, eh, sagaida no jums ļoti aktīvu nostāju šajā sakarā. Un man ir trīs jautājumi. Eh, pa... Viens no aspektiem, ar kuriem mēs saskaramies banko populāru gadījumā, bija tas, kā tad, kad e, tika pieprasīts saraksts ar beili instrumentiem, e, tad izrādījās, ka tāds nav pieejams, kad tas bija vajadzīgs. Un es gribētu pārlie būt drošs, ka šis instruments ir pieejams no bankas, ka to vajag. Otrkārt, kā mēs aprieķinām MRL. Mēs eh, reformējam direktīvu un diskutējam par to, vai labāk ir koncentrēties vienkārši uz MRL prasībām, vai mēs izmantojam vadlīnijas MRL izpildē. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo uh, parlamentā notiek diskusijas pār šo jautājumu. Tie ir abi mani uzdotie jautājumi. Paldies, Urtas un kungs. Atbildot uz pirmo jautājumu. Un tas attiecas uz secinājumiem, ko izdarījām pēc Spānijas bankas gadījumā. Mums ir jārīkojas rūpīgāk un saulaicīgāk. Es to saku tāpēc, ka e, SRB saņem e, datus no SSM, kas nodarbojas ar uzraudzību. Tāpēc mums ir jāpanāk datu koplietošanas e, koplietošana šādos gadījumos par MRL runājot. MRL. E, ņem vērā dažādas e, opcijas, e, kas nozīmē divreiz strep prasības mīnus 120 bāzes punktu. Uh, Un, uh, bet tās ir vadlīnijas, kuras mēs pilnībā atbalstām. Protams, vislabākais būtu, ja mēs varētu pieprasīt pilnu MRL visām bankām. Un savā valdes locekļa amatā es darīšu visu, lai MRL tiktu definēts visām bankām, kas ir uh, attiecīgajā mūsu jurisdikcijā. Vai būs vēl papildu jautājumi? Nē. Brīvajam mikrofonam neviens nav pieteicies, tādā gadījumā Jāzbetskungs. Bija liels prieks jūs uzklausīt un pēc dažām minūtēm. Uh, mēs liksim uz balsojumu jūsu iecelšanu amatā, un ja mūsu komiteja nobalsos par jūsu iecelšanu, tad es ceru vislabāko sadarbību tuvāko gadu laikā, un es ceru, ka jūs nebažīties par pat ja parlaments, eh, parlaments atbalstīs jūsu darbā, jums ir Slovenijas pieredze, bet eh, tagad ir īsts pārtraukums un pēc tam sēdi atkal vadīs Roberto.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

Saskaņā ar pēdējo informāciju no priekšsēdētāja, tas, ka ja jūs vēlaties sākt, mēs sākam, bet viņš būs šeit pēc 3-4 minūtēm. Labi, tad sākam. Sākam ar balsošanu. Sākam ar kopēju uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzi. Jā, protams, vai visiem ir balsošanas kartītes? vai esat jau ielikuši tās balsošanas ierīcē, tad testa balsojums. Sākam balsot. Uh, I'm, I'm not happy, I'm neutral. a... <laughs> Balsošu pats neitrāli. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nevienai grupai nav pārāk liels balsu skaits, viss ir kārtībā. Labi, tad varam sākt kopēju uzņēmumu ienākumu nodokļu bāzē. 70. grozījums, 71., 72. un 73. kopā, kurš par? Nē, jābalso ir personāla balsojumā. Tas ir pieprasīts kā personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to mums ir jāturpina tomēr. Kompromiss A, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts 221. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Pārbaudām 221. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Aiziet, draugi. Beidzam balsot. Noraidīts. 223. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss D par. Pret atturas pieņemts. 227. par. Pret atturas pieņemts. 228. par. Pret atturas pieņemts. 20. par. Pret atturas pieņemts. 23. par. Pret atturas pieņemts. 24. par. Pret atturas noraidīts. Kompromiss E par pret atturas pieņemts. Ko kompromiss F par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pārbaudām. 35. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 238. par pret atturas. Tāpat kā iepriekš pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 251. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 252. grozījums par, Nē, ja šo pieņems, tad eh, cits atkritīs. Tā es to saprotu. 251. netika pieņemts, līdz ar to balsojam par 252. Ja šo pieņems, tad 253. atkritīs. 252. kurš par? Pret, atturas noraidīts. Tā tad ir jābalso par 253. kurš par? Pret, atturas noraidīts. Man liekas, pilnīgi skaidrs, bet nu labi, pārbaudām, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tā jau man likās. Labi. Nebija viegli saprast. 254. par, pret, atturas, noraidīts. 255. par, pret, atturas, noraidīts. 256. par pret atturas noraidīts. 39. un 257. kopā par pret atturas noraidīts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. 265. grozījums par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. 315. par pret atturas noraidīts. 318 par pret atturas pārbaudam šo, sākam balsot. Balsojam par 318, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Trīsimt deviņpadsmitais. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 320 par, pret, atturas, noraidīts. 321 par, pret, atturas, noraidīts. 322 par, pret, noraidīts. 323 par, Nē, nē, tad tas gan bija skaidrs. Es gan zinu šo personu, kas to ir iesniedzis, bet eh, neko nedarīšu, lai sev palīdzētu. 323 par pret atturas noraidīts, 324 par pret atturas noraidīts, 325 par pret atturas noraidīts. Kompromiss JA par pret atturas pieņemts.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 Kompromiss T par pret atturas pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. Simtais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss V par pret atturas pieņemts. Kompromiss dubultvē par pret atturas pieņemts. 128. par pret atturas. Izskatījās noraidīts, bet pārbaudām, sākam balsot. 128. grozījums, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 129. par, pret, atturas, noraidīts. 7. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 133. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss X par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss Y par, pret, atturas, pieņemts. 143. grozījums par, pret, atturas, pieņemts noraidīts 144. par pret atturas noraidīts, kompromiss Z par pret atturas pieņemts, 148. atbilstošā daļa 2 par pret atturas. Jāpārbauda. 148. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 152. pār pret atturas noraidīts. 153. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss AA par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts, kompromiss AB par pret atturas pieņemts, kompromiss ABA par pret aba kompromiss pieņemts, 169. par pret atturas noraidīts, 170 par pret atturas noraidīts, 171. par pret. Tas mums ir jāpārbauda. 171. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Simts septiņdesmit otrais par. Nē, tas atkrīt. Jā. Ja. Kompromiss AC par pret atturas pieņemts. 179. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas. Zaļajiem nav nekāda viedokļa. Pieņ, par, jā, ja? tad, tad pieņemts. Kompromiss AD par pret atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. 184. pār pret atturas noraidīts, 185. pār pret atturas noraidīts, 188. pār pret atturas noraidīts, 189. pār pret atturas noraidīts, kompromiss AE par pret atturas pieņemts. Varam balsot gala balsojumu, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 39 pār, 12 pret, 5 atturas. Apsveicam Polu Tangu. Give... Un pirms es nododu priekšsēdētāju pienākumus, tagad vārds Gunāram Hakmarkam. Mēs kopā ar Esteru Langēnu pievienosim ziņojumam mazākumu viedokli. So, To... Pārējām pie, pie pēdējā C no CCCTB, tas ir Alana Lamasūra ziņojums sākam uh, grozījumiem no 31 līdz 34. Sākam balsot. Uh, you need... Oh, I'm... Actually, I'm voting. Es, jā, es atvainojos, es balsoju ar nepareizu balsošanas kartīti. Is a roll call vote. Tas taču personāla balsojums ir, nu, bet mēs jau balsojam vienādi. Nu, tā ir tā lielā koalīcija, par ko mēs runājam Vācijā. Tā tad eh, beidzam balsot un noraidīt šie grozījumi. A kompromiss par pretaturas pieņemts, B kompromiss par pretaturas pieņemts, C kompromiss par pretaturas pieņemts, D kompromiss A, eh, par pretaturas pieņemts, DA kompromiss par pretaturas pieņemts, DB kompromiss par pretaturas pieņemts, E kompromiss par pretaturas pieņemts, F kompromiss par pretaturas pieņemts, 201. grozījums par pret ETP pret, ne, atturas pieņemts. 203. grozījums par pret atturas noraidīts. 204. grozījums par pret atturas pieņemts. 206. grozījums, nē, es par to nav jābalso. 208. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 208. grozījumu. Viens ETP pārstāvs balsošanā par daudz. Joprojām ir par daudz. Paldies, Burkhārt. Beidzam balsot. Noraidīts. G kompromiss par pret atturas pieņēmts. 224. grozījums par, par pret par atturas pieņemts. Pārējām pie 228. grozījuma par pretaturas noraidīts. 232. grozījums par pretaturas noraidīts. H kompromiss par pretaturas pieņemts. 252. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 261. grozījums par pret atturas noraidīts. HA kompromiss par pret atturas pieņemts. 265. 265. grozījums pieņemts, 268. pārpret atturas pieņemts, kompromiss HB pārpret atturas pieņemts, I kompromiss pārpret atturas pieņemts, IA kompromiss pārpret atturas pieņemts, J kompromiss pārpret atturas pieņemts, 280. grozījums pārpret atturas pieņemts. Jā, A kompromiss par pretaturas pieņemts, JB kompromiss par pretaturas pieņemts, K kompromiss par pretaturas pieņemts, L kompromiss par pretaturas pieņemts, apsvērumi AA kompromiss par pretaturas pieņemts. BB kompromiss par pretaturas pieņēmts. CC kompromiss par pretaturas pieņēmts. DD kompromiss par pretaturas pieņēmts. EE kompromiss par pretaturas pieņēmts. M kompromiss par pretaturas pieņēmts, kompromiss FF par pretaturas pieņēmts, 101. grozījums par pretaturas noraidīts, N kompromiss par pretaturas pieņemts, NA kompromiss par pretaturas pieņemts, 113. grozījums par pretaturas noraidīts, 115. grozījums. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. One EPP too many. Viens ETP deputāts balso par daudz. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 117. grozījums par pretaturas noraidīts. 118. par pretaturas pieņemts. 120. par pret atturas uh, pieņemts. O kompromiss par pret atturas pieņemts. 128. grozījums par pret atturas noraidīts. 130. grozījums par pret atturas noraidīts, 10. grozījums par pret atturas pieņēmts, 131. par pret atturas noraidīts, 132. par pret pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par 132. grozījumu. The vote is closed. Is rejected. Noraidīts. HH kompromiss par pretaturas pieņemts. 134. grozījums par pretaturas pieņemts. 123. grozījums ar mutisku grozījumu, kas atkrīt. Tas ir atkritis. Tā tad eh, nav 132. grozījums jābalso. 129. tagad arī tas atkrīt. Un tagad 135. pārpret. Mm, at, nu šķiet, ka pieņems, bet balsēm elektroniski pārbaudīsim. Uh, one EPP too many. No, just one. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad par komisijas priekšlikumu ar izdarītiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot 38 pār 11 pret 5 atturas. Apsveicam referentu. man teica, ka neesam nobalsojuši par devīto grozījumu, kur tas ir. 25. lapusē tas esot. Pēc O kompromisa 9. grozījums, vai jūs atradāt, kas par pret atturas, un tas ir pieņemts. Hokmārka kungam vārds priekšsēdētāji. Kopā ar Esteru Dilangi mēs uh, pievienosim uh, mino, uh, mazākumu viedokli šim ziņojumam. Yes, I think this uh, vote today is uh, very. Nu, šīs dienas balsojums ir ļoti nozīmīgs. Komitejas lielais vairākums ir atbalstījis šo vērienīgo priekšlikumu, kas arī risina digitālo nodokļu jautājumu. Šeit ir novatoriski risinājumi iespējami un mēs uh, ceram, ka padoma rūpīgi izvērtēs parlamenta viedokli. Nākamais uh, balsojums. Nākošais ir Igbaļies ziņojums par Eiropas semestri ekonomiskās politikas koordinācijai kompromisā par, par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, C kompromiss par pret atturas pieņemts, D kompromiss par pret atturas pieņemts, E kompromiss par pret atturas pieņemts F kompromiss par pret atturas pieņemts. E, G kompromiss par pretaturas pieņemts, e, H kompromiss par pretaturas pieņemts, 190. grozījums par pretaturas noraidīts, I kompromiss par pretaturas pieņemts, J kompromiss par pretaturas pieņemts, K kompromiss par pretatturas pieņemts, L kompromiss par pretatturas pieņemts, M kompromiss par pretatturas pieņemts, N kompromiss par pretatturas pieņemts, O kompromiss par pretatturas eh, pieņemts. 369. grozījums pār pretaturas noraidīts. Citējums viens. Vai e, varam balsot blokā? Blokā no numuru viens līdz devītajam par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Citējumi no 10 līdz 15 par pretaturas pieņemts, otrais grozījums par pretaturas pārbaudām elektroniski. Viens no tautas partijas par daudz, beidzam balsot. Pieņemts. 16. citējums par pretaturas pieņemts, 3. grozījums par pretaturas pieņemts, no 17. līdz 19. par pretaturas pieņemts, 4. grozījums par pretaturas pieņemts, 5. par pretaturas pieņemts, 21. citējums par pretaturas pieņemts, 6. grozījums par pretaturas pieņemts, 7. par pretaturas pieņemts, 20. Trešais līdz 26. citējumu par pretaturas pieņemts, P kompromiss par pretaturas pieņemts. V kompromiss par pretaturas pieņemts. Q kompromiss par pretaturas pieņemts. 22. grozījums par pretatturas pieņemts, 26. grozījums par pretatturas pieņemts, noraidīts R kompromiss par pretatturas pieņemts, 36. grozījums par pretatturas noraidīts. Es kompromiss. Okay, we check. Pārbaudām 36. grozījumu. Sākam balsot. One EPP too many. Viens no tautas partijas pa daudz. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Čet 48 pret. Es kompromiss par pretatturas pieņemts. 54. grozījums par pretatturas noraidīts. T kompromiss par pretatturas pieņemts. U kompromiss par pretatturas pieņemts. Atzinumi tie ir atzinumi sektora debumi budžets. Nē, atvainojiet, tas ir agazījums par pretaturas pieņemts. Budžeti par pretaturas pieņemts. Mēs neliekam uz balsojumu trīs paragrāfus no budžeta komitejas un uh, Liekam uz balsojumu apakšvirsrakstu par pretatturas pieņemts. 17. paragrāfs par pretatturas eh, sāk pārbaudām elektroniski. Viens no tautas partijas pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. 18. par pret Pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. par. Pārbaudām. 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. NV par pret atturas noraidīts. Personāls balsojums. Viss teksts ar grozījumiem. Sākam balsot. E viens no tautas partijas pa daudz. Viens no tautas partijas ir par daudz. Beidzam balsot. 45 pār 7 pret 1 atturas. Apsveicam referentu. Un tagad mēs varam pāriet pie Tremosas ziņojuma par konkurētspēju. Kompromisā par pretapturas pieņemts, 12. grozījums par pretapturas e, noraidīts, B kompromiss par pretapturas pieņemts, C kompromiss par pretapturas pieņemts, D kompromiss par pretapturas pieņemts, E kompromiss par pretapturas pieņemts. 37. grozījums par pretatturas. Izskatās pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par, pretatturas pieņemts, 39. par pret. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums par pret 40. tautīnieki pieņemts, 41. pār pretaturas pieņemts, 42. pār pretaturas pārbaudām, 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. pār pretaturas noraidīts. pārbaudām 43. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 44. par, pret, atturas, noraidīts 45. par, pret, atturas, pieņemts, F kompromiss par, pret, atturas, pieņemts 49. par, pret, pret atturas pieņemts, 51. par pret pārbaudam 51. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. par pretatturas noraidīts. F1 kompromiss par pretatturas pieņemts. G kompromiss par pretaturas pieņemts. H kompromiss par pretaturas pieņemts. man rakstīts, ka jāiet uz I kompromisu, bet šeit ir izņemti grozījumi. Tik tiešām I kompromiss par pret atturas pieņemts, J kompromiss par pret Pārbaudām, ja kompromisu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 90. grozījums par pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 92. par pret atturas. Pārbaudām 92. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. pārš pret atturas atturas pieņemts 95. par pret atturas pieņemts 96. par pret atturas pieņemts. Kā kompromiss par pret atturas pieņemts. 107. par pret atturas pieņemts. Varam pārbaudīt. Sākam balsot 107. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. par pretaturas. Tautas partija ir pret, noraidīts 113. par pret atturas, noraidīts izskatās, bet pārbaudīsim, sākam balsot. viens no tautas partijas pa daudz, beidzam balsot, noraidīts. 114. par pretatturas pieņemts, 117. par pret pārbaudām 117. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 119. par pret atturas pieņemts, 120. par pret atturas noraidīts. 100 L kompromiss par pretsaturas pieņemts. Jūs vēlējāties pārbaudīt? Pārbaudām L kompromisu, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. 131. pārpretaturs pieņemts, 132. pārpretaturs pieņemts, 134. pārpret atturas pārbaudām, 134. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. ar dalīto balsojumu pirmā daļa par pret saturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. 136. par pret atturas noraidīts, M kompromiss par pret atturas noraidīts Eh, pieņemts 144. par pretaturas pieņemts, 146. par pretaturas noraidīts, 147. par pretaturas pieņemts, 148. par pretaturas pārbaudām elektroniski skatās noraidīts. Beidzam balsot noraidīts. N kompromiss par pretaturas pieņemts 158 par eh, pretaturas pieņemts 158 divās daļās pirmā daļa par pretaturas pieņemts otrā daļa par pretaturas pārbaudām otro daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 160. par pret atturas noraidīts. 164. par pret pārbaudām 164. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 165. pārpretapturas pieņemts, 166. pārpretapturas pieņemts, 167. pārpretapturas pieņemts, kompromiso PRS pārpretapturas pieņemts, 178. grozījums pārpretapturas pieņemts, Q kompromiss pārpretapturas pieņemts, 197. pārpretapturas pieņemts noraidīts, T kompromiss par pretaturas pieņemts, 205. par pretaturas pieņemts, 207. par pretaturas pieņemts, 209. ar mutisku grozījumu par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 210. par. Nē. U kompromiss par pret atturas pieņemts 220. pārpretaturas, pieņemts 221. pārpretaturas, pieņemts 222. pārpretaturas, pieņemts 223. pārpretaturas, pieņemts 224. 223. 223. pieņemts, 224. pārpretaturas pieņemts, V kompromiss pārpretaturas pieņemts. 233. par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 234. par pretaturas pieņems, 235. par pretaturas pārbaudām, 235. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, Kompromiss dubultvē ar mutisku grozījumu par pret pārbaudām. Sākam balsot. Kompromiss dubultvē mutisks grozījums. manuprāt, šeit ir plusiņš. It's a last minute thing, sorry, if we allow this quick. Ja mēs atļaujam šīs um, pēdējā brīža ātrās konsultācijas, kompromiss ar mutisku grozījumu. Tas ir plusiņš. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 242. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. par pretaturs pieņems, 200. Nē, X kompromiss par pretaturs pieņemts, Z kompromiss par pretaturs pieņemts, Y kompromiss par pretaturs pieņemts, AA kompromiss par pretaturs pieņemts, 200.

pret atturas pieņemts, 264. par pret atturas pieņemts, 265. par pret atturas pieņemts, 268. par pret atturas izskatās noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. Tālāk. AB kompromiss par pretatturas pieņemts. 275. par pretatturas pieņemts. 276. par pretatturas. Izskatās noraidīts, pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 277. par pretsaturas. Noraidīts 278. par prets. Pārbaudām, sākam balsot. Divi simti septiņdesmit devīti. Astotais. 278 grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 279 par pretatturas pieņemts, 281 par pret atturas pieņemts, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283. par pret atturas noraidīts, 284. par pret atturas pieņemts, 288. par pret atturas pārbaudām 288. Beidzam balsot. Noraidīts. 289. par pretapturas noraidīts. 290. ar mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts. 291. par pret pārbaudām 291. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 292. par pret. Pārbaudām, sākam balsot. Celiet rokas. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums inta par aicinu. Es redzu, ka ir atšķirības balsošanas listēs. Mēs varam no otrā līdz astotajam pārpretaturas pieņemts. Desmitais pārpret pārbaudām inta desmit. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.

Nē, pakārtai imko 14 par pretaturs pieņemts, 17. Tagad blokā no 17 līdz 25 par pretaturs pieņemts, 26 imko par pretaturs pieņemts, agrī 1 par pretaturs pieņemts, agri 2 par pretaturs pieņemts 4 par pret atturas pieņemts, 5 par pret atturas pieņemts, 6 par pret agri 6 pārbaudām, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot pieņemts. Agri 7 par pretaturas pieņemts, agri 9 par pretaturas pieņemts, agri 10 par pretaturas pieņemts, agri 13 par pret. Pārbaudām agri 13, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts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 apsvērumi, ko mēs neliekam uz balsojumu, un ejam pie citējumiem. Pirmais pār, pret, pārbaudām pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Citējumi 1 līdz 6 par, pret, tautīnieku atbalsta, pieņemts, otrais grozījums par pretatturas pieņemts, trešais grozījums par pretatturas pieņemts, ceturtais par pretatturas pieņemts, piektais par pretatturas pieņemts, sastais grozījums par pretatturas pieņemts 10 līdz 11 par pretapturas pieņemts, 7 par pretapturas pieņemts, 12 par pretapturas pieņemts, 8 par pretapturas noraidīts, un tagad personāls balsojums teksts ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 49 pār 5 atturas, 1 atturas apsveicam referentu. Un pāriem pie Tremos balsels ziņojumu par gaisa transportu. 33. pār pret atturas pieņemts. 34. pār pret atturas pieņemts, 35. pār pret atturas pieņemts, 36. pār pret atturas noraidīts, 37. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts, 8. pār 40. Par, pret, pārbaudam 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par pret. Neredzu vairākas grupas balsojam, tāpēc pārbaudām.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 Pārbaudam 46. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. par. Pret. Pārbaudām 48. sākam balsot. Pieņemts.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 liberāļu par, tad pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par,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 Noraidīts pirmais pār pret atturas pieņemts, 23. pār pret atturas noraidīts, otrais pār pret atturas pieņemts, 24. pār pret atturas pārbaudam 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25. pār pret atturas pieņemts noraidīts. 26. pār pret atturas pieņemts, 3. pār pret pārbaudām, 3. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. pār pret atturas pieņemts, 28. pār pret atturas noraidīts, 4. pār pret atturas atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 5. par pret atturas pieņemts, 6. par pret pārbaudam 6. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. Balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50 par, 4 pret, nu neviens neaturas, apsveicam referentu un pēdējais balsojums, tagad pēdējais ziņojums. Boštijāna Jacbekunga apstiprināšana vienotā noregulējuma valdes locekļa amatā aizklātais balsojums. Sākam balsot. Viens EPP par daudz. Beidzam balsot. 41 pār 6 pret 5 atturas. Apsveicam Jacbeka kunga, kuru jūs pirms brīža uzklausījāt. Ar to esam noslēguši šodienas darba sesiju. Un to beidz arī mūsu sanāksme šodien. Atsākam darbu rīt, 9 no rīta, ar diskusiju par banku paketi. Paldies, sanāksme tiek slēgta.